Uh, good afternoon, everybody. Labdien, kolēģi! Sāksim mūsu šīs pēcpusdienas uh, sanāksmi. Un uh, sāksim runāt par otro svarīgāko šīs uh, pēcpusdienas dokumentu. Tas ir divu un trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadriciklu apstiprināšana un tirgus uzraudzība. Es vēlētos sveikt uh, mūsu referentu Vimu Vandekampu un es sveicu arī Džakumu Matīno kungu un viņa kolēģus no uh, Uh, ģenerāldirektorāta komisijā. Liels paldies, ka izturējāt šī rīta sanāksmi un uh, esat gatavi turpināt darbu arī šajā pēcpusdienā. Parlaments jums patiešām sagādā daudz darba. Kas vēl ir ieradies manā vicepriekšādātāja ir klāt un arī Cafilīdis kungs ir klāt. Šķiet, ka viņš būs ēnu referents goja grupai un es pats esmu ēnu referents savai grupai. Sociāldemokrāti un ALDE iespējams arī atsūtīs savus ēnu referentus pavisam drīz, bet es domāju, ka mums, eh, neskatoties uz to visu, tomēr vajadzētu sākt diskusijas. Kā jau eh, šīs eh, komitejas praksa rāda, strādājot pie lieliem priekšlikumiem, mums ir vajadzīgs komitejas vides izvērtējums, ietekmes izvērtējums. Un tieši to mēs arī tagad darīsim. Mēs dosim vārdu komisijas pārstāvim, lai viņš mums sniegtu prezentāciju. Ir sagatavoti divi slaidu projekti. Tad šeit es parādu slaidus tiem uh, klausītājiem, kuri mūs seko līdzi interneta tiešsaistē. Un sekretariāts arī jums labprāt nosūtīs šo slaidu kopiju. Uh, Es vēlētos arī atgādināt visiem, gan internetu skatītājiem, gan arī pārējiem, ka jūs uh, varat uh, parakstīties šeit uz INCO uh, vēstuli, kas tiek izsūtīta regulāri, un šķiet, ka tā ir tāds kā bestseller status, jo mums ir jau gandrīz tūkstots sekotāju internetā. Tātad, ja jūs vēlaties iegūt šo te mūsu vēstuli, tad ierakstiet mūsu komitejas um, mājaslapas adresi internetvietnē un jūs arī saņemsiet uz savu ēpastu mūsu vēstuli. Tagad es eh, gribētu lūgt Džakomo eh, Matīno kungu prezentēt ietekmes izvērtējumu un eh, pastāstīt pamat informāciju par šo tik ļoti svarīgo priekšlikumu par divriteņu un trīsriteņu transporta līdzekļiem. Dod jums vārdu. Uh, Lielas paldies priekšādētāji, paldies arī par jūsu laipniem vārdiem un par iespēju pēc eh, šī rīta sanāksmes, kur mēs runājām par traktoriem, eh, pastāstīt par L kategorijas eh, transporta līdzekļiem, motocikliem un tā tālāk. Es ceru, ka es jūs pārāk negarlaikošu ar dažādām atsaucēm un koncepcijām, uh, it īpaši runa par vispārējiem apsvērumiem un komentāriem, kas tika izklāstīti jau šorīt. Taču es uzskatu, ka uh, mums ir jāsāk runāt, eh, pieminot vispārējo kontekstu, un proti mums ir eh, vajadzīga aktualizēta un vis, visaptveroša pieeja apstiprinājuma sistēmai. Šāda sistēma darbojas pasažieru mašīnām un uh, smagiem automobīļiem, Mēs runājām šorīt arī par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportu, un tagad mēs varam pievērsties L kategorijas transporta līdzekļiem. Eh, vispārīgais ir mērķis ir nodrošināt vienkāršošanu un labāku pārvaldību. Es vēlētos atgādināt arī par strateģisko orientāciju Kārs 21 augstā līmeņa grupā, tātā iepriekšējā grupa, jo uh, pašlaik apmēram kādu mēnesi darbojas jauna augstā līmeņa grupa. Š konteksts attiecas uz uh, tiesiskās sistēmas racionalizāciju, taču es vēlētos uzrādīt arī dažādas atšķirības no lauksaimniecības un vešsaimniecības priekšlikuma. Komisija ir uzskatījusi, ka būtu ļoti liederīgi aktualizēt prasības, kas attiecas uz drošību, uz vidi, kā arī ieviest eh, jaunu elementu tipa apstiprināšanas likumdošanā, kur ir runa par tirgus uzraudzības mehānismiem. Es vēlētos jums īsi atgādināt arī, eh, kas ir iekļauts priekšlikuma aptvērumā. Šeit eh, mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem. Proti produktu, produkti ir ļoti dažādi, jo mēs eh, sākam ar dažādiem elektriskajiem velosipēdiem, un eh, šo rindu mēs noslēdzam ar eh, mini automašīnām, kvadricikliem, bezceļu kvadricikliem, trīs cikliem un arī ar motocikliem, sākot ar skūteriem līdz pat uh, lieljaudīgiem motocikliem. Kādi tad ir problēma jautājumi, par kuriem mēs runājam šajā vides, šajā es atvainojos ietekmes izvērtējumā? Pavisam īsi. Viens no problēma jautājumiem ir tas, ka šie tiesiskie akti ir ļoti kompleksi un sarežģīti. Tieši tāpēc mūsu galvenais mērķis ir vienkāršošana un racionalizācija. Tāpat mums ir jāskatās uz izmešiem, un izmešu līmenis no šī segmenta, ja mēs pastamies uz vispārējiem uh, izmešiem, kas rodas autoceļu transportā, vēl ar vien ir ļoti augsts. Kaut gan jāatcerās, ka kopumā izmeša līmenis samazinās. Tam ir tendence samazināties. Šajā sektorā ir uh, arī īpašas problēmas attiecībā uz uh, drošības aspektiem. Pavisam drīz mēs parunāsim nedaudz detalizētāk par šo jautājumu. Ja ir runa par jaunām tehnoloģijām, tad uh, pašreizējais tiesiskais ietvers nav ideāls. Ir jāatgādina, ka uh, Tas ir liels izaicinājums visai uh, tipa apstiprināšanas likumdošanai, bet iespējams, ka e, pavisam uh, drīz mēs sāksim runāt par šiem jautājumiem daudz detalizētāk tieši uz šīs kategorijas produktiem. Mums ir jāatcerās arī par novatoriskumu. Ir jāatcerās, ka e, produkti, kuri izmanto jaunās tehnoloģijas, uh, ir jālaiž tirgū pēc iespējas ātrāk, ja tie atbilst vispārējām prasībām. Mēs uzskatām, ka šis fakts ir ļoti nozīmīgs, un tieši tāpēc mēs esam iekļāvuši šo punktu sagatavošanās posmos, eh, tad, kad notiek eh, sabiedriskā apspriešana un ietekmes izvērtējums. Kā jau es pieminēju sākumā, mums ir jāņem vērā arī tirgus uzraudzības aspekti. Tie attiecas uz visu tipa apstiprināšanas likumdošanu. Traktoru gadījumā, tā kā Laika grafika dēļ mums eh, nebija iespējams iekļaut dažus no nosacījumiem, jo horizontālie tiesiskie akti, eh, šis eh, horizontāls tiesiskais ietvers vēl nebija sagatavots. Taču šajā gadījumā mēs ar lepnumu varam teikt, ka esam cītīgi pastrādājuši un esam iekļāvuši vairākus nosacījumus, kas attiecas uz jauno tiesisko ietvaru. Un Visi šie nosacījumi ir iekļauti šī tiesība akta priekšlikumā. Es vēlētos jums arī atgādināt, ka attiecībā uz L kategorijas eh, transporta līdzekļiem eh, šis jautājums ir īpaši nozīmīgs. Jā, protams, ka varas iestādes un eh, patērētāji mm, ir pamanījuši, ka parādās vairāki produkti, kas tā īsti varbūt neatbilst tīpa apstiprināšanai, un šādi produkti parādās tirgu, un tieši tāpēc mēs uzskatījām, ka šie jautājumi ir jārisina pēc iespējas ātrāk. Nākamo slaidu lūdzu. Attiecībā uz uh, juridisko struktūru un vienkāršošanu, uz vienkāršošanas elementiem, tad šeit saskanīgi ar pārējiem priekšlikumiem mēs iesakām pieņemt regulu koplēmumu tiesību aktu, uh, kopā ar deleģētajiem aktiem, kā arī ar īstenošanas tiesību aktu. Te tiktu iekļautas dažādas administratīvās prasības. Šajā gadījumā, ņemot vērā to, ka um, mēs vēlamies detalizēti pārskatīt dažādas tehniskās prasības un tās aktualizēt, būtu ļoti svarīgi gan kvalitatīvā, gan laika ziņā sasniegt deleģēto aktu pabeigšanu, pabeigt darbu pie īstenošanas pasākumiem. Mēs esam ieplānojuši tādu kā bloka pieeju. Viens deleģētais akts attiecas uz vides un izpildes prasībām, kamēr cits attiecas uz um, funkcionālajām drošības prasībām Un trešais akts savukārt attiecas uz transporta līdzekļu uzbūvi. Tagad nedaudz sīkāk pieskaršos, kurus elementus mēs izskatījām ietekmes izvērtējumā attiecībā uz drošību. Pirmais elements, kas ir jāizskata, ir noteikti statistika, kas attiecas uz autoceļu negadījumiem ar letālām sekām un eh, smagiem ievainojumiem. Uh, Mēs zinām, ka Eiropas līmenī, nu tīpaši Eiropas komisijā, mēs e, cenšamies uzlabot Eiropas e, Savienības ceļu drošību. Ja mēs e, mēģinātu izdalīt dažādus motociklus, proti L kategorijas transporta līdzekļus, tad mēs varētu redzēt, ka, diemžēl, šis sektors vēl ar vienu ietver sevi daudz negadījumu ar letālām sekām un smagiem ievainojumiem. Tāpat noteikti ir jāņem vērā tas, ka skatoties uz datiem, citi transporta līdzekļi uzrāda samazinājumu šajos statistikas datos, taču, diemžēl, L kategorijas transporta līdzekļu gadījumā tā nav un uh, esam redzējuši pat uh, nelielu palielināšanos, nelielu pieaugumu šajos ciparos. Šīs jautājums ir noteikti viens no tiem, kur uh, komisijas priekšlikumam vajadzētu nodrošināt godkāri augstu mērķu sasniegšanu. Mums ir jāpanāk lielāka drošība uz Eiropas Savienības ceļiem. Protams, ka šī drošība ir atkarīga arī no daudziem citiem faktoriem, taču man ir jāsaka, ka mēs vēlamies pildīt savu lomu pēc iespējas labāk. Ja ir runa par tīpa apstiprināšanas elementiem un dažādiem tehniskiem elementiem. Lūdzu, nākamo slaidu. Kādi tad bija galvenie jautājumi ietekmes izvērtējumā? Pirmām kārtām Mēs eh, runājām par, negad... par izvairīšanos no negadījumiem tādos gadījumos, kad eh, transporta līdzekļa tehniskās eh, specifikācijas var spēlēt savu lomu. Tāpat arī mēs runājām par dažādu ievainojumu samazināšanu, ja negadījums tomēr notiek. Mēs runājām arī par aizsardzību ievainojuma mm, negadījuma laikā un iespējams arī pēc negadījuma. Uh, Kādus variantus mēs izskatījām? Šie varianti bija pirmām kārtām uh, pamatprakse attiecībā uz uh, pašreizējām prasībām, tās neizmainot. Otrs variants bija prasība ieviest uh, obligātu uh, bremžu sistēmu visiem uh, divu riteņu transporta līdzekļiem, tādu bremžu sistēmu, kas nebloķējas. Un ņemot vērā lieljaudīgākus motociklus, bremžu sistēma bez bloķēšanās iespējas, izmantojot arī cita veida tehnoloģijas tā skaitā tādas, kas sevī ietver kombinēto brendžu sistēmu. Noslēgumā mēs izskatījām arī dažādas eh, citas sistēmas. Mums ir jāņem vērā tas, ka Eiropas eh, motociklu ražotāju asociācija jau vairākus gadus eh, kopš 2004. gada ir brīvprātīgi apņēmusies nodrošināt uh, nebloķējošas uh, bremžu sistēmas vai kombinētās bremžu sistēmas saviem motociklo modeļiem. Tas nozīmē, ka rūpniecības pārstāvji ir brīvprātīgi uzņēmušies uh, šādu prasību, bet uh, šī asociācija neaptver visus ražotājus. Tas būtu pirmais. Un otrais ir tas, ka šī brīvprātīgā apņemšanās ir tikai opcionāla. Tā nav obligāta, un līdz ar to patērētājs var izvēlēties arī nepirkt šādu bremžu sistēmu, jo Šāda modernāka bremžu sistēma ietekmē produkta cenu. Tagad pievērsīsimies nākamajam slaidam. Mēs mēģinam izgaismot dažādus elementus attiecībā uz vīdes aizsardzību. Šeit galvenās bāžas ir saistītas ar to, ka absolūtā ziņā šie izmeši ir zemāki, tīpaši, ja runa par pasažieru transporta līdzekļiem un smagajiem uh, automobīļiem. Taču statistikas dati tomēr izraisa bāžas. Ir jāatcerās par dažādām uh, volatīlajām daļiņām, gaistošajām daļiņām un uh, citiem kaitīgiem izmešiem. Ja mēs pastamies uz uh, izmešu daļu, par ko būs atbildīgi L kategorijas transporta līdzekļi, no kopējiem HC izmešiem, tad šī proporcija kļūst ar vien nozīmīgāka, un tieši tāpēc šim jautājumam mēs uh, vēlēsimies uh, pieskarties, eh, domājot pār turpmākajiem tiesību aktiem. Tieši tāpēc mēs esam arī sagatavojuši vairākus pētījumus par šo jautājumu. Nākamajā slaidā jūs redzat paredzētos pasākumus. Tie ir runa par tīpa apstiprināšanu transporta līdzekļiem eiro 3, eiro 4 un eiro 5, kas eh, paredz vairākus pakāpeniskus posmus. Šeit esam sagatavojuši atzinumu, kas ir ļoti līdzīgs eh, tīpa apstiprināšanas tiesību aktiem attiecībā uz eh, citiem, citu kategoriju transporta līdzekļiem. Arī šeit ir paredzēta pakāpeniska pieeja ar galīgo mērķi, proti no 2020. gada Mēs vēlamies ieviest daudz ambiciozākas, ambiciozākus mērķus attiecībā uz vidas aizsardzību šiem transporta līdzekļiem. Un šos mērķus varētu pielīdzināt tiem mērķiem, kas tiek uzstādīti pasažieru uh, transporta līdzekļiem. Ņemot vērā ietekmes izvērtējumu un dažādus blakus pētījumus, kas jau ir veikti, uh, tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams 2016. un 2017. gadā veikt tā saucamo uh, ietekmes uz vīdi izvērtējumu, lai mēs varētu pārbaudīt dažādus tehniskos elementus. Tāpat arī ir jāpārbauda iepriekšējo posmu efektivitāte. Ir jāpārbauda, vai tiesību aktos ieteiktie, ieteiktie izmešu līmeņi ir sasniegti. Uh, Pirms mēs pievērsīsimies eh, galīgajam izmešu posmam, ir jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums. Nākamajā slaidā jūs redzat, ka šie pasākumi, ņemot vērā tipa apstiprināšanas raksturu, attiecas uz jauniem transporta līdzekļiem. Mēs par šiem pasākumiem esam sprieduši, runājot arī par citiem transporta līdzekļiem. Tika pieminēts arī oglekļa dioksīds. Ja runa par oglekļa dioksīdu, tad mēs eh, šajā priekšlikumā centāmies noteikt pirmo pamatu, lai pēc tam, ja likumdevējs pieņemtu attiecīgu lēmumu, uh, varētu tikt eh, pieņemti dažādi tiesību akti attiecībā uz degvielas efektivitāti un eh, varētu samazināt eh, CO2 izmešus šiem produktiem. Protams, ja mēs pašlaik mērām efektivitāti tipa apstiprināšanas posmā, tad to var ietvert kā norādi. Mēs šeit nenosakām dažādus limitus uh, oglekļa dioksīdam, bet mēs vienkārši dodam norādes uh, transporta līdzekļu degvielas patēriņam. Tas noteikti ir interesanti patērētājiem, jo tādējādi patērētāji var iegūt vairāk informācijas un uh, izdarīt uh, savu izvēli, salīdzinot dažādus transporta līdzekļus. Protams, ka tas ir ļoti svarīgi, tas ir arī ieguldījums uh, ceļu transporta racionalizācijā, it īpaši ir runa par vidas aizsardzības pasākumiem. Nākamo slaidu lūdzu. Tika izskatīti arī citi varianti attiecībā uz izmešiem. It īpaši mēs eh, izskatījām testēšanas ciklu, kāds tiek izmantots izmešu mērīšanai. Tika izskatīti vairāki varianti, taču pēc ietekmes izvērtējuma mēs rekomendējām vienu variantu galīgajam posmam, un proti izmantot vienu testēšanas ciklu visiem L kategorijas transporta līdzekļiem. Mēs uzskatām, ka šeit ir runa ne tikai par tehnisku saprātīgumu, bet arī par vienkāršošanu. Mums ir jādomā arī par to, lai tiesiskais ietvers būtu vienkāršāks. Ja ir runa par testēšanas cikliem un, un uh, diskusijām par to, cik tie ir reāli, tad uh, motociklu testēšanas cikls visā pasaulē jau ir uh, noslēgts, kā jau es teicu. Visas iesaistītās uh, puses, tā skaitā Indija, ASV un arī citas valstis, ir panākušas vienošanos par uh, tehnisko regulēšanu motociklu uh, testēšanas ciklam. Protams, tas nenozīmē, ka mēs šeit nepieņemsim arī citus limitus un ierobežojumus. Katrai, um, katram regulātoram būs iespēja noteikt uh, dažādus ierobežojumus, bet tomēr jāpiemēro vienveidīgs testēšanas cikls, pēc iespējas viendabīgāks cikls visā pasaulē, un tas noteikti dotu daudz priekšrocību. Uh, uh, in... Ja runa par vidas aizsardzības pasākumiem, tad uh, ir ļoti svarīgi atcerēties, ka dzinēja darbība, kas attiecas uz vidi, pašlaik netiek pakļauta tipa apstiprināšanai, bet eh, šeit ir jāskatās uz, eh, uz ražojumā visu darbības ciklu. Tas, protams, rada daudz izaicinājumu, un mēs esam izskatījuši vairākus variantus ietekmes izvērtējumā domājot par to, kura tad būtu vislabākā, vislabākā kurš tad būtu vislabākais variants izturības pārbaudē. Šīs, šīs izturības prasības noteikti ir jāpielāgo, pamatojoties uz ražojuma kategoriju, un e, šī pieeja arī būtu vislabākā. Tagad mēs varam pievērsties transporta līdzekļu uzbūves pasākumiem. Tie, kas attiecas uz vides aizsardzības prasībām, jeb diagnostikas prasībām. Jā, varbūt tie nav tieši saistīti ar izmešiem, bet tie spēlē nozīmīgu lomu izmešu jomā. Mēs esam dzirdējuši dažādas variantus. Mēs izskatījām, piemēram, to, kā netiks ieviesta diagnosticēšanas sistēma, netiks iekļaut arī remont, iekļauts arī remonta prasības. Mēs izskatījām arī prasības, kas attiecas uz pasažieru automobīļiem, un mēs paturējām trešo variantu šajā priekšlikumā. Arī šeit mēs vēlējāmies sagatavot tādu priekšlikumu, kas būtu samērīgs gan rezultātu, gan arī izmaksu ziņā. Mēs domājām gan par rūpniekiem, gan arī par saprātīgu tehnisku progresu, atbilstību tehniskajam progresam šajā jomā. Pavisam drīz būšu nobeidzis savu prezentāciju. Mēs izskatījām tirgus uzraudzības nosacījumus. Mēs domājam arī par obligātu modernas bremžu sistēmas ieviešanu. Es vēlētos norādīt, ka ir atšķirības starp modernu bremžu sistēmu un nebloķējošu bremžu sistēmu. Uh, Tāpat arī mēs atsakāmies no uh, jaudas prasībām. Dalība valstis var noteikt aizliegumu attiecībā uz jaudas ierobežojumiem līdz 24 kW. Šādu iespēju izmanto Francija un ir izraisījusi ļoti pretrunīgu reakciju. Uh, bet ir jāsaka, ka ietekmes izvērtējums un, uh, da, un liel, lielā apmēra dati, ko mēs esam izskatījuši, norāda, ka pievienotā vērtība attiecībā uz drošību neliek mums paturēt šo prasību priekšlikumā. Kategorija pārskatīšana attiecībās transporta līdzekļiem. Šajā situācijā es gribētu atgādināt, ka pašreizējie tiesību akti izvērtē vienu kategoriju, piemēram, mini automašīnas, kvadriciklus un eh, cita veida ražojumus. Mēs uzskatām, ka vajadzētu ieviest racionalizāciju un vajadzētu ieviest eh, citu dalījumu. Mums eh, vajadzētu daudz precīzāk vērsties pie prasībām un nosacījumiem, kurus mēs esam ieviesuši attiecībā uz šiem ražio, ražojumiem. Tad kategoriju pārskatīšana ir vēl viens no problēma jautājumiem. Tagad esmu nonācis pie pēdējā slaida. Tie ir runa par sekām, kādas tad sekas ir ietekmes izvērtējumam. Šeit es varu pievērsties arī dažādiem elementiem, par kuriem runāju prezentācijas laikā. Obligāta uh, uh, diagnosticēšanas sistēmas ieviešana transporta līdzekļos, kur ir jāiekļauj arī informācija par uh, remontu un apkopi, pakāpeniska pieeja. Izmešu prasībām, proti šo izmešu prasību paaugstināšanai. Mēs izmantojam līdzīgu sistēmu kā attiecībā uz automašīnām, tas ir eur, eur, eur 3, eur 4 un eur 5. Attiecībā uz motocikliem terminoloģijas ziņā tad mēs izmantojam šeit eh, eiro 4, eiro 5 un eiro 6. Tāpat arī ir jāizmanto vienots laboratorijas testēšanas cikls visiem L kategorijas transporta līdzekļiem, un noslēguma attiecībā uz drošību ir uh, obligāti jāizmanto automātiskā, automātiskais eh, lukturis. Nākotnē ir paredzēts ieviest eh, obligāto dienas apgaismojumu. Jūs visi atcerēsieties, ka mēs par to spriedām attiecībā uz automašīnām, bet uh, Eh, arī attiecībā uz eh, divriteņu eh, transporta līdzekļiem šādas prasības ieviešana noteikti uzlabotu šo ražojumu drošību. Priekšēdētājs atvainojos, ka esmu pārsniedzis sev atvēlēto laiku, mm, bet es vēlētos jums pateikties par jūsu uzmanību un esam gatavi arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies jums! Galu galā mēs esam atvēlējuši šim jautājumam eh, veselu stundu un 15 minūtes, jo šīs priekšlikums ir ļoti komplicēts un tajā ir iekļauti daudzi interesanti jauni elementi, kuri mums ir labi jāizprot. Pirms eh, tiks izslēgts ekrāns un eh, slaidi, jūs šeit esat iekļaujuši vairākas diagrammas. Es īsti nezinu, vai visi saprata atšķirības starp kombinēto bremžu sistēmu un moderno bremžu sistēmu, kā arī uh, bez bloķēšanas bremžu sistēmu. Šķiet, ka šis jautājums ir visnotaļ tehnisks, un te ir jādomā arī par izmaksām. Varbūt jūs varētu atgriezties pie šīs laida vēlreiz, un varbūt varētu izskaidrot mūsu kolēģiem, par ko tad īsti šeit ir runa. Uh, Mr. Chairman, yes, I mean, indeed, have, uh, uh, of course. Uh, jā, protams, visiem ir uh, pieejamas arī kopijas. Jā, ja jūs visi paskatīsieties uz. Uh, 29. slaidu. Šeit jūs redzat rasējumu dažāda veida bremžu sistēmām. Pirmām kārtām pa kreisi jūs redzat parastu konvencionālu bremžu sistēmu. Motocikla gadījumā te ir runa par vienu svīru ar stūri tiek kontrolēts eh, priekšējais ritenis, un tad ir pedālis, kas kontrolē eh, pakaļējo riteni, un tad ir eh, divas ķēdes, kas darbojas neatkarīgi viena no otras. Tāpat ir ļoti labi pazīstama tehnoloģija, ka var izmantot kombinētu bremžu sistēmu var izmantot dažādu veidu kombinēšanas iespējas, lai šīs īpašības tiktu apvienotas. Tas nozīmē, ka darbojas tāda sistēma, kur aktivizējot uh, bremzes, var nobremzēt uh, vienlaicīgi priekšējo riteni, un tādējādi darbojas ķēde, kur izmantojot pedāli iedarbojas arī aizmugures bremze, bet tā aktivizē arī priekšas bremzi. Vēl kāda moderna īpašība ir tā, ka uh, šajā kombinētajā bremžu sistēmā, nospiežot vai izmantojot jebkuru no šiem diviem aktivizētājiem, var iegūt maksimālu efektu. Proti, ar jebkuru no šiem diviem, ar pedāli vai ar svīru, var nobloķēt gan priekšējo, gan aizmuguras riteni. Uzskatu, ka šī schēma ir pietiekami skaidra, tad šeit ir runa par kombinēto bremžu sistēmu, ko tad tā iznozīmē. Tā nozīmē to, ka izmantojot vienu no šiem diviem rīkiem, vai nu pedāli, vai nu svīru, pie stūres var nekavējoties aktivizēt bremzes gan priekšējiem, gan aizmugurējiem ritenim. Nākamajā slaidā mēs varam apskatīt eh, nebluķējošo bremžu sistēmu. Te tiek izmantota elektroniskā komanda, kas atkarībā no dažādiem parametriem aktivizē gan eh, priekšējo, gan aizmugurējo bremzi. lēmumu pieņem šajā gadījumā sistēma, šī kontrola pults, bet pievienotā vērtība šai sistēmai salīdzinājumā ar kombinēto sistēmu ir šī neboķēšanās funkcija. Proti šī sistēma darbojas tāpat kā pašreizējās automašīna bloķēšanas sistēmas. Šī sistēma nosaka to, vai viens no šiem diviem ritiņiem nebloķējas, un tādējādi tiek nodrošināta stabilitāte un pilnībā tiek izmantots bremzēšanas spēks. Tādējādi mēs varam izmantot abu šo bremžu sistēmu priekšrocības. Ja mēs pievēršamies nākamajam slaidām, nē, šķiet, ka Tas arī būtu viss. Savā ietekmes izvērtējumā mēs esam um, analizējuši to, vai ir jāizmanto šīs modernās tehnoloģijas, un ja jā, tad uh, cik tā tās ir jāizmanto un attiecībā uz kurām uh, ražojumu kategorijām. Mēs secinām, ka visa saprātīgāk būtu izmantot to pieeju, ko esam aprakstījuši tekstā. Paldies! Es vēlētos uh, teikt arī tiem kolēģiem, kas mūs vēro interneta vietnē, ka diskusijas noteikti vēl sakos. Manda Kampakungs, vai jūs vēlētos tagad uh, prezentēt uh, savu stāstījumu, un pēc tam tad mēs pievērsīsimies diskusijām. Vai tā ir laba ideja? Jā, ļoti labi. Uh, Jā, šis arī būs slaidu šovs, un tas ir otrais šajā pēcpusdienā, tā kā noteikti visiem ir ļoti interesanti. Došu jums tūlīt vārdu, un tad mēs varēsim arī eh, pievērsties eh, vispārējiem jautājumiem. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es tam nezinu, kurš apkalpos manus slaidus. Es nezinu, vai tas ir ierasts, ka referents sniedz šādu prezentāciju. Nu, laikam esmu ļoti inovatīvs šo pēcpusdienu, ja tā rīkojos. Lūdzu, pirmo slaidu. Kā references, protams, atbalstu to, ka tiesiskais regulējums tiek vienkāršots un zālē ir izslēgta gaisma, ir ļoti jauki redzams slaidi, pilnīgi tāds Ziemassvētku noskaņojums mums ir radies. Rīls kundze ēnu referente. Man noteikti piekrīt. Mēs vienojamies par to, ka vēlamies uh, samazināt emisiju robežvērtības un divriteņu transporta līdzekļiem. Uh, Norunātājs saka, ka Ziemassvētki ir pagājuši, jo zālē atkal ir ieslēgta gaisma. Iespējams, ka var noregulēt attiecīgi gaismas režīmu. Drošības aspekts Komisijas ietekmes novērtējumā ir minēts, ka 5200 nāves gadījumi katru gadu notiek uz ceļiem, un tas ir ļoti daudz. Ja mums, eh, piemēram, nogāž lidmašīna, tad nav šādi nāves upuri. Mans pirmais jautājums komisijai būtu, vai mēs datus par šiem skaitļiem varētu saņemt daudz detalizētāk, jo šobrīd ir samesti visi nāvis gadījumi kopā vienā katlā. Tiek saistīti ar skūteriem, eh, Sardīnijā vai autobraucēju negadījumiem Dānijā. Es gribētu tiešām gūt detalizētākus datus. Un pēdējais punkts. Šai regulai ir jārada iespējas arī jaunām tehnoloģijām, īpaši runājot par elektropiedziņas transporta līdzekļiem. Vēlos runāt par lielo ekonomisko lomu 34 miljārdi nodarbināto ir šajā sektorā. kas sastrādā šādu summu. Visurgāja transporta līdzekļiem ir mazāks skaits, un pie mini automobīļiem ir 340 tūkstoši automobīļu saražots un 20 tūkstoši nodarbināto. Šeit jūs varat redzēt, ka ir vairāk kā 800 uzņēmumu, kas strādā šajā ražošanas sektorā. Un apgrozījums šeit ir vairāk kā 8 miljonu eiro, un 80% no šīs sektoriem ir tri, sešās lielākajās dalībvalstīs - Itālijā, apvienotā karalistē, Vācijā, Francijā, Spānijā un Austrijā. un par ko mums šodien jādiskutē. Komisija 2013. gada 1. janvārī vēlas, lai stājas spēkā šis jaunais tiesiskais regulējums, un šis termiņš mums šķiet pārāk ambiciozs. Varbūt, ka komisija par to vēl var izteikties. Šeit mēs, protams, domājam arī par deleģētiem tiesību aktiem, kuri jāpabeidz 2012. gadā un mums šķiet, ka šis laika grafiks eh, vai diez vai tas varēs tikt ievērots. Vēlos lūgt arī ēnu referentus padomāt par sasaisti starp šo regulu un citām eh, direktīvām, pie kurām šobrīd strādājam. Un tās visas nodarbojas, lai ir saistītas ar satiksmes drošības ceļiem. Tas attiecas arī uz dažādiem laika grafikiem un uz nepieciešamo tehnisko kontroli. Un arī uz tehn attiecībā uz tehniskās apskats laika termiņiem. Kā referents Es kopā ar ēnu referentiem vēlos veikt dažādas darba vizītes un ceru, ka to varēs tā norganizēt. 28. janvārī nākamgad mēs dosimies uz Lēlistadu, Nīderlandē. Vēlāk mēs apciemosim arī Eseni, Vācijā, Tufrēnlandu uzņēmumu. No 23. līdz 25. februārim mēs Vēlamies apmeklēt trīs fabrikas Itālijā. Viena no tām ir Japāņu uzņēmums. šeit jūs varat redzēt manis plānoto laika grafiku. mums parlamentam vienmēr ir dažādi ierobežojumi, un es, protams, atbalstu to, ka likumdošanas procedūru nevajag pārāk ievilkt, un es arī centīšos ieturēt ideālo laika grafiku, kāds ir noteikts. Un tas arī būtu viss no manas puses ja mēs runājam tieši par šo prezentāciju. Es vēlētos jūs uh, nedaudz pārtraukt, Vandarkampa kungs, lai pateiktu, ka šķiet, ka tie, kas uh, skatās mūsu internetā tiešsaistē, nevar redzēt slaidus. Viņi redz vienkārši, ka deg jūsu mikrofona lampiņa, un tas arī ir viss. Tad, tad, uh, ja kāds vēro mūsu internetu tiešsaistē un vēlas redzēt slaidus, tad lūdzu turiet mums zinām, mēs jums noteikti nogādāsim šo slaidu kopiju. Vai es varu uzdot vēl pāris jautājumus komisijai? Pēc uh, komisijas prezentācijas man vēl joprojām nav skaidra viena lieta. Kuras kategorijas tiek izslēgtas? No nu, vienas puses man ir radījis iespējas, ka šajā komisijas priešlikumā nav iekļautas zināmas kvadraciklu grupas, taču tad es konstatēju, ka ir pievienot elektriskie velosipēdi. Nu, īpaši novecojušajai sabiedrībai Eiropā tas ir liels izaicinājums - elektriskais velosipēds. Vai komisija varētu mūs informēt, vai šie elektriskie velosipēdi tiek iekļaut šajā priekšlikumā un kādi kvadrociklu, kādas kvadrociklu grupas ir izslēgts? Varbūt komisija arī varētu kaut ko pastāstīt par bremžu pretbloķēšanas sistēmas izmaksām. Mēs zinām, ka tās vēl joprojām ir diezgan augstas, taču īstenojot masu ražošanu, tās noteikti varētu tikt pazemināts. Un tas arī šobrīd būtu viss. Paldies. Um, on the, on the Jautājums par uh, transportlīdzekļiem, kas nav aptvērumā. Uh, Jā, šis slaids arī bija ļoti interesants, tur bija ļoti daudz attēlu. Iespējams, ka tas eh, atbild uz daudziem jautājumiem, bet šķiet, ka jūs uzdevāt tieši šādus jautājumus. Proti, ka transporta līdzekļi, kas eh, ir paredzēti bezceļiem, tad eh, tie šķiet ir iekļauti citās kategorijās, bet mēs noteikti par to vēl runāsim. Uzskatu, ka šī prezentācija bija tiešām ļoti noderīga. Mēs varētu tagad sākt diskusijas. Es gribēju teikt, ka pirmie izteiksies ēnu referenti, bet šķiet, ka pārāk daudz ēnu referentu nemaz nav klāt. Rūlas kundze gan ir klāt, tāpēc došu viņai vārdu kā pirmajai, un pēc tam pats izteikšu dažus komentārus. Un arī Kopals kundze gribētu runāt. Rūlas kundze. Sākumā es vēlos pateikties referentam, kā arī komisijai par sniegto informāciju, un tas ir uh, tā radīja arī labu šīs tēmas iepazīšanu, jo tas tomēr ļoti tehnisks ziņojums un ir grūti uzsākt darbu ar šo ziņojumu. Mans jautājums bija tāds pats, kā jūs to referenkungs uzdevāt. Šeit jūs mūs šeit arī jautāja interesētās puses un jautāja, kādi tipi tiek ņemti vērā, kādi nē un kādēļ, un tas īsti nav skaidrs. Tagad izlasīšu jūsu paskaidrojumu, taču varbūt, ka jūs to varētu mutiski paskaidrot, kāda tipa netika ņemta vērā, kādas kategorijas un kādas tika, jo tad, kad tiek īstenots vienkāršošanas darbs, tad ar izņēmumiem situācija vienmēr ir daudz sarežģītāka. Tātad tas jau bija arī mans galvenais jautājums. Paldies! Um. Mr. Korhola next then, and then I'll perhaps make one or two. Korhols kundze, un pēc tam pats es arī izteikšu šos komentārus. Jā, daži komentāri un arī jautājumi. Mans pirmais jautājums ir retorisks. Vai šajā telpā ir motociklisti? Vai starp regulātoriem ir motociklisti? Vai viņiem ir pieredze? Vai viņi saprot no savas pieredzes, kas tad ir pats svarīgākais? Pats būtiskākais ir tas, vai šie pasākumi patiešām uzlabo drošību. Cik gal es saprotu, esmu dzirdējusi, ka motociklisti paši ir nobežījušies par šo priekšlikumu. Šis priekšlikums ir ļoti dārgs, bet tas neuzlabo drošību. Un tāpēc tas ir nepareizas investīcijas. Ja mēs šo priekšlikumu nedaudz nepielāgosim. Kāds piemērs? Obligā, obligātās uh, ABS bremzes un OVD šī uh, diagnostika transporta līdzeklī there will be new emission limits, new, new requirements for fuel tanks. Tiek eh, runāts par prasībām degvielas tvertnēm, ar eh, jaunām prasībām eh, stūras ķeometrijai un tā tālāk, bet ko tad tas īsti nozīmē? Tie būs jauni ierobežojumi modifikāciju veikšanai transporta līdzeklim, neatļautu modifikāciju veikšanai. Līdz ar to motociklu cenas noteikti pieaugs, jo parādās lielākas prasības attiecībā uz testēšanu. Daži ir teikuši, ka te ir runa par 4 miljārdiem eiro desmit gadu laikā, un tādējādi tiks monopolizētas arī rezerves daļas. Apstiprināšanas izmaksas ir pārāk lielas maziem uzņēmumiem, un uh, tādējādi uh, it kā uz laiku tiks apturēta motociklu modificēšanas kultūra. Es pazīstu vīriešus, es zinu, ka katrā vīrietī mīt tāds mazs inženierītis, kuram patīk uh, izmainīt uh, savu transporta līdzekli, patīk to nedaudz pielāgot un uzlabot vai tiešām šis eh, darbs ir bijis tik riskants, vai jūs tiešām uzskatāt, ka šo modifikāciju veikšana ir riskanta? Es uzskatu, ka mums vajadzētu nedaudz eh, vairāk padomāt par sekām. Šis priekšlikums atņems hobiju daudziem vīriešiem. Vai jūs par to esat eh, padomājuši? Tas noteikti šos vīriešus vedīs izmisumā. Kāpēc eh, atņemt vīriešiem hobiju, ja mēs pretī neko nesaņemam? Mēs nedabojam labāku drošību. Tieši par to es uztraucos. Es labprāt eh, par to nedaudz eh, parunāt mazliet vēlāk un izdarīt grozījumu šajā priekšlikumā. Paldies! Haidī gribēja vēl ko teikt. Jautājums attiecībā uz drošību. Te nu komisija varētu vairāk pamatot, bet man jāsaka, statistikas liecina, ka gadījumi, nelaimes gadījumi, kas notikuši īpaši braucot ar motocikliem un īpaši jaunu vīriešu vidū, ir ļoti, šis skaits ir ļoti liels. Ja varētu veikt uzlabojumus, tas būtu ļoti labi jo hobijiem nevajadzētu būt nāvējošiem. Un vēl kāda lieta būtu apsveicama, ja komisija, kā viņi to patreiz iesaka, tiešām ba, e, pamatot savas bažas par emisiju standartiem, ka šie standarti būtu visas pasaules aptvērumā mērogā. Mēs jau esam redzējuši, ka šajās valstīs arvien vairāk tiek izmantoti motocikli, un kādas būs tad sekas uz vidi? izplūdes gāzu apjoms ir liels un tas tiešām ir kaitīgs, tāpēc jautājums par emisijām ir būtisks un tam būtu ļoti liels, eh, liela nozīme. Paldies! Eh, um, eh, perhaps, uh, as... Iespējams, ka tagad varu pārsēsties savā ēnu referenta krēslā Un es gribētu izteikt dažus komentārus, kas attiecas arī uz šī rīta sanāksmi. Es vēlētos atsaukties uz to, ko pieminēja Rīta par rezerves daļām. Tad, kad mēs strādājām pie automašīnu priekšlikuma, un uh, es domāju, ka Rītai vajadzētu ņemt to vērā, uzņēmumi, kas uh, strādā pie uh, šī rezerves daļu un auto uzlabošanas daļu, uh, biznesa, tad šie uzņēmumi ir gatavi testēt šīs daļas tā, lai tās neietekmētu transporta līdzekļu drošību. Es neuzskatu, ka tuninga industrija līdz ar to būtu kaut kādā veidā iedragāta. Varbūt, ka rezerves daļu ražotāji tagad atklās, ka dažās valstīs viņi nemaz nedrīkstēs pārdot šīs daļas. Manuprāt, vienotās tirgus būs tikai spēcīgāks nekā agrāk. Es uzskatu, ka šī, šajā ietverā vajadzētu rast iespēju um, šādiem procesiem, lai tie varētu notikt. Otrs jautājums par tehniskās informācijas nodrošināšanu. Es uzskatu, ka arī šis jautājums ir diezgan nozīmīgs. Galvā mēs šeit runājam par diezgan dārgiem transporta līdzekļiem, kurus iespējams remontēs uz vietas nelielās remontdarbnīcās. It īpaši attiecībā uz mazākiem, mazjaudīgākajiem motocikliem tas būs ļoti nozīmīgi. Mums ir jānodrošina, lai cilvēkiem nevajadzētu iegādāties dārgu programmatūru, lai varētu remontēt savus transporta līdzekļus. Par izmešiem runājot, es vēlētos atkārtot to, ka e, šie jautājumi ir svarīgi arī attiecībā uz motocikliem. Man bija prieks redzēt, ka komisijas ietekmes izvērtējumā e, bija skaidri noteikts, ka netiks, e, netiks izteikti jaudas ierobežojumi attiecībā uz motocikliem. Netika, ka uh, jaudas samazināšana ļautu izvairīties no uh, um, autosartības negadījumiem, kur ir iesaistīti motocikli. Es uh, zinu, ka motociklistu vidū tas tiek augstu novērtēts. Tagad runājot par drošību. Tika pieminēti vairākie svarīgi jautājumi attiecībā uz to, kuras kategorijas motocikliem ir uh, jāiebūvē ABS bremzes un kuriem ir vajadzīga modernā bremzēšanas sistēma. Un kādi kriteriji šeit tiek izmantoti un vai tiek ņemtas vērā arī izmaksas un negadījuma statistika. Uzskatu, ka lielākais jautājums, ko šeit varētu uzdot, ir par, eh, mot, par um, motociklu negadījumu letālajām sakām. Protams, ka pasaules mērogā šādus datus ir grūti iegūt. Runājot par uh, negadījumiem ar letālām sekām, kāda saikne ir starp uh, kontrolas trūkumu pār bremzēšanas sistēmu un uh, nāves gadījumiem, brāzot ar motociklu? Jūs lūdzat mums pieņemt lēmumu, bet mums ir jāzina arī dati, kas ir šī lēma pamatā. Šķiet, ka jūs esat pārliecināti, ka attiecībā uz drošības uzlabojumiem pastāv spēcīga saikne starp eh, šiem diviem faktoriem. Un eh, iespējams, ka tas tā arī ir, ņemot vērā, ka ar divām atsevišķām bremžu sistēmām priekšējām un aizmugurējām ritenim uh, Eh, braucējiem ir vajadzīgas daudz lielākas prasmes, lai viņš varētu labi nobremzēt savu transporta līdzekli. Es eh, pats neesmu motociklists, taču esmu saskāries ar šo jautājumu braucot ar automašīnu. Es eh, domāju, ka šis jautājums ir pietiekami nozīmīgs. Attiecībā uz mm, produktu attīstīšanas izmaksām, uz transporta līdzekļu cēnu un tā tālāk, es uzskatu, ka uh, komiteja šajā jautājumā noteikti interesēs. Varbūt jūs varētu nodrošināt mums vairāk datu. Uh, Es izskatīju pašīrikmes izvērtējumu, paskatījos uz datiem, kas šeit ir iekļauti, un šķiet, ka šie dati ir tādi visaptveroši, taču, diemžēl, es nevaru atrast uzreiz atbildes sev interesējošo jautājumu. Nākamais, kas man interesē, ir drošība. Šķiet, ka ir pamatotas bāžas par ļoti vieglu automašīnu drošību ir ļoti la, plaši publiskoti negadījumu testēšanas rezultāti šādām vieglām automašīnām, un šie rezultāti ir ļoti negatīvi. Ir daudz stāstu par ļoti smagiem uh, satiksmes negadījumiem, kuros ir iesaistītas šādas vieglās automašīnas. Tā kā šīs mazās automašīnas uh, tiek uh, ražotas pavisam savādākā veidā no motocikliem, varbūt jūs uh, varētu uh, mums sniegt īsu kopsavilkumu, kā tas ietekmē šo uh, ļoti vieglo automašīnu drošību salīdzinām ar motocikliem. Es zinu, ka tas ir ļoti specifisks jautājums, bet es uzskatu, ka mūsu kolēģiem tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Pie mums ir ieradusies arī Gebhārdas skundze, Kreutzmann kungs, Šaldmozes skundze. Vai kādam ir uh, vēl jautājumi komisijai par šo pirmo kārtu? Nē, tādā gadījumā došu jums vārdu, lai jūs varētu atbildēt uz šo pirmo jautājumu kārtu, un pēc tam arī varbūt būs laiks otrajai kārtā. Bet tā ir dod vārdu komisijai. Paldies priekšādātāji. Paldies arī tiem, kas uzdeva jautājumus. Es atbildēšu gandrīz tādā pašā kārtībā, kā šie jautājumi tika uzdoti. Uh, Vienu punktu pieminēja vairāki deputāti, un tas bija par aptvērumu. Ja tas ir iespējams, es labprāt izmantotu slaidus. Varbūt jūs varētu parādīt 20. slaidu. Tajā ir dots kopsavilkums par to, kas tad nav iekļauts priekšlikuma aptvērumā. Taču īsi sakoties, šajā priekšumā nav iekļauti transporta līdzekļi, kas ir paredzēti tikai un vienīgi kājām gājējiem. Transporta līdzekļi, kas ir paredzēti sacīkstēm vai nu uz ceļa vai bezceļa apvidos, tāpat arī lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta iecekļi, jo tie ir iekļauti citā priekšlikumā, bet varbūt te, vai mēs varētu pie šī jautājuma atgriezties attiecībā uz kvadricikliem vai apvidus automašīnām. Tāpat arī uh, velosipēdi un un līdzsvar līdzekļi. Vispopulārākais noteikti ir segvei, transporta līdzekļi. Range, uh, of, uh, uh, Tad šāda veida transporta līdzekļi nav iekļauti aptvērumā. Viens no jautājumiem uh, bija arī par uh, elektriskajiem velosipēdiem. Mēs šeit runājam par eh, elektriski, elektriskajiem velosipēdiem līdz vienam kilovatam, kas var sasniegt ātrumu līdz 25 km stundā. Kāds tad ir iemesls? Ja mēs paskatāmies uz datiem, tad tirgū ļoti strauji ir parādījies daudz šādu transporta līdzekļu. Šie transporta līdzekļi tiek plaši izmantoti satiksmē un tie tiek daudz arī pārdoti. Tā skaitā tos izmanto arī kājām kājēji un bieži vien šie transporta līdzekļi brauc arī pa ietvēm, kas ir paredzētas gājējiem, un arī pa velospēdu celiņiem. Līdz ar to ātruma ierobežojums ir ļoti būtisks, jo ātrums kāds, kādu var attīstīt šie transporta līdzekļi, var būt arī bīstams. Tieši tāpēc eh, pašreizējos tiesību aktos mēs runājam tieši par šādiem mm, elektriskajiem velospēdiem ar noteiktu jaudu. Nākamais jautājums bija par eh, kvadricikliem vai. The, first of all, the current legislation. Vai visur gājējiem. Šie transporta līdzekļi ir iekļauti tādā pašā kategorijā kā kvadrcikli un citi produkti. Es uzskatu, ka tas varbūt ir tā īpatnēji. Šie kvadrcikli vairākās valstīs tiek izmantoti arvien biežāk kā motocikli. Tie tiek izmantoti arī uz ceļiem pat pilsētās. Jā, protams, es šeit varbūt nedaudz vienkāršoju, taču šķiet, ka šie kvadracikli tiek izmantoti tieši izklaidēji uz ceļiem, un līdz ar to tie var radīt daudz dažādu problēmu, gan attiecībā uz drošību, gan arī uz izmešu prasībām, un līdz ar to tos var pielīdzināt motocikliem. Es eh, domāju, ka šie kvadracikli vai visurgājēji protams, galvenokārt eh, tiek izmantoti lauksaimniecībai un uh, eh, bezceļa apvidos. Uzskatu, ka ļoti svarīgi sadarboties, lai izskatītu iespējamus grozījumus šajā likumdošanā. Proti, te es runāju par eh, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem. Uzskatu, ka tādējādi mēs varētu atrast arī risinājumu šiem uh, Eh, kvadricikliem, ko izmanto bezceļa apvedos un kas pašlaik nav iekļauti šajā priekšlikumā. Es vēlētos jums atgādināt, ka šeit mēs runājam par ierobežotu skaitu transporta līdzekļu, un līdz ar to uz tiem noteikti attieksies arī dalību valstu apstiprināšanas procedūras. Protams, mums ir jādomā arī par izmaksu mm, labumiem. Nav nekādas jēgas ieviest jauna veida apstiprināšanu, eh, ja ir spēkā jau dalībvalstu apstiprināšanas sistēmas. Vēl kāds punkts, kas eh, man šķiet eh, parādījās vairākos jautājumos, bija priekšlikums par moderno bremzēšanas sistēmu, pretbloķēšanas bremzēšanas sistēmu un uh, šīs diskusijas par to, kur, no, kur no, noteikt robežu. Pirmkārtām attiecībā uz izmaksām. Mēs esam veikuši dažādas analīzes par izmaksām, par ABS sistēmu kā tādu, un jāsaka, ka pat ABS bremzēm, un es šeit runāju par pretbloķēšanas bremžu sistēmu, eh, piemīta dažādas īpašības. Tas nozīmē, ka šis mērogs var ietvert eh, no 50 līdz pat 100 eh, eiro. Cena amplitūde no 50 līdz 100 eiro. Bet tāpat mums ir jāņem vērā arī izmaksas, kādas rodas ražotājiem, lai tie varētu pielāgot vai nu esošos modeļus, vai arī jaunus eh, motociklu modeļus tā, lai tajos varētu izmantot šāda veida bremžu sistēmu. Pats svarīgākais elements, kas ir jāņem vērā, ir proporcija. Ja mēs paskatāmies uz šī pasākuma ieviešanas labumu, kādus rezultātus mēs varētu panākt, tad uh, mēs redzam, ka šis labums noteikti ir lielāks par izmaksām. Šī proporcija ir 1 pret 3. Tad, tad tiek noteikts, ka e, labumi, šie pozitīvie rezultāti būs, e, kādus mēs varētu sasniegt, ir trīsreiz lielāki par izmaksām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu tādējādi arī atbildēt uzreiz uz nākamo jautājumu. Patiešām esmu pārliecināts, ka neskatoties uz nelielām marģinālām papildu izmaksām. Šo ražojumu iegūtais, iegūtā papildu drošība ir ļoti augsta. Mums ir jāņem vērā tas, ka esam saņēmuši ļoti daudz dažādu pētījumu par eh, satiksmes negadījumiem, tādos, tādiem, kuros ir iesaistīti motocikli, divriteņu transporta līdzekļi. Taču ir jāņem vērā, ka uh, katrā negadījumā ir ļoti augsts cilvēku faktors, un tieši cilvēku faktors nosaka to, ka ārkārtas situācijā arī mēs, ik viens no mums, saskaras ar to, ka bremzes tiek nospiestas ļoti strauji un spēcīgi, un līdz ar to uh, transporta līdzeklis zaudē stabilitāti. Tas attiecas gan uz automašīnām, gan uz eh, divu eh, riteņu transporta līdzekļiem. Tiek aplēsts, ka eh, desmit gadu laikā varētu glābt 6000 dzīvību, ieviešot šādas jaunas īpašības. It īpaši, ja mēs runājam par pilsētu vīdī, mums ir jādomā arī par ievainojumiem, jo tie rada daudz izmaksu sabiedrībai, neskatoties uz katra indivīda problēmām. Arī tas ir jāņem vērā. Nevēlos pārāk daudz izmantot uh, laiku. Es vēlētos īsi pieskarties dažiem citiem punktiem, kas tika pieminēti. Jā, runājot par rezerves daļām, es varu apstiprināt, ka attiecībā uz uh, šo pieju, un mūsu pieeja ir uh, atbilstīga tai, kādu mēs izmantojām e, citai apsiprināšanas likumdošanai, tie ir gan par pasažieru automašīnām, gan par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, tad attiecībā uz izmešu standārtiem, manuprāt, mums vajadzētu būt reāliem, un maksimālais, ko mēs varētu sasniegt, un e, šis mērķis jau ir ļoti ambiciozs, tad eh, globālā līmenī mēs varētu nodrošināt kopēju testēšanas ciklu. Kopēju robežu vērtību noteikšana noteikti ir ļoti augsts mērķis. Ja mēs sāksim vest sarunas globālā līmenī, tad eh, ņemot vērā, ka citi pasaules reģioni varbūt nav tik moderni kā mēs, tad mums vajadzētu piekāpties Un tieši tāpēc uzskatu, ka mēs neesam gatavi eh, vest šādas sarunas. Mēs eh, vēlamies būt eh, pirmie attiecībā uz izmešu griestiem, ja ir runa par autotransportu. Tika pieminēts jautājums arī par modifikācijām un auto līdzekļu ķūningu. Uzskatu, ka vai nu mums tas patīk vai nē, transporta līdzekļi, šādi ražojumi ar elektroniskām kontrolēm vai bez tām kļūst ar vien svarīgāki. Ņemot vērā to, ka šīs elektroniskās iekārtas var radīt lielas, lielus sarežģījumus gan drošības, gan izmešu ziņā, tad ir jāatcerās, ka galvenais eh, motocikla mērķis ir nevis izklaide, bet gan pārvietošanās. Es vēlētos atgādināt šai komitejai, ka mēs esam veduši diskusijas ar daudzām interesētām pusēm, tā skaitā arī ar motociklistiem. Pats arī esmu motociklists. Mm. Tieši tāpēc mēs ļoti labi apzināmies šos jautājumus attiecībā uz motocikla modifikāciju vai drīzāk šo modifikāciju aizliekšanu. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu nodrošināt ražojuma īpašības visu tā izmantošanas laiku. Es domāju, ka esmu līdz ar to atbildējis uz lielāko daļu no jautājumiem. Paldies! Liels paldies par jūsu visaptvarošu atbildi, liels paldies arī par slaidiem. Es ceru, ka mēs visi saņemsim kopiju no šiem slaidiem un mēs varēsim to ievietot arī Zeves komitejas mājaslapā. Mandar Kampakungs, vai jūs vēlētos izteikt īsu kopsavilkumu? Šķiet, ka jūsu laika grafiks izskatās eh, saprātīgs un loģisks, bet varbūt jūs varētu arī izteikt secinājumus. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos nomierināt kolēģis kundzi. Sakot, ka motobraucējs ir tomēr transporta līdzekļu vadītājs, un šis hobijs ir tāds, kuru nevajadzētu pakļaut un sabojāt ar dažādiem noteikumiem. Protams, ir dažādas jomas, kas pastāvēs kā vaļas prieki. Mēs tomēr nedrīkstam pārāk iejaukties tajās, mēs varam mēģināt tās uzlabot, varam uzlabot vai nedaudz kaut ko ierobežot, bet nevaram tos pilnībā izslēgt. Inženieriem vienmēr pastāvēs iespēja kaut ko darīt. Es uzskatu, ka šos uzlabojumus mēs nevarēsim pilnībā atstāt novārtā un no tiem atteikties, bet vēlos sirsnīgi pateikties visiem, kas izteicās. Paldies par jūsu sadarbību, par jūsu komentāriem. Es sagatavošu darba dokumentu, iekļaujot visus komentārus, arī sagatavošu ziņojumu ēnu referentiem. Un šajā ziņojumā iekļaušu visu iespējamo. Tas, protams, ir jauns izaicinājums mums un tāpat arī kopā ar Rilis kundzi un citiem kolēģiem. Ceru, ka mums izdosies arī doties uz Itāliju, tas būtu viens no lielākajiem izaicinājumiem šajā laikā. Jā, es ceru, Vanderkampkungs, ka jums edukātī eh, ļaus arī pārbaudīt savu transporta līdzeklī, bet uh, tagad uh, ļaus doties izbraukumā ar uh, Dukātī motociklu, bet uh, es uh, ceru, ka motociklistu pārstāvji ir vērojuši šo sanāksmi arī interneta vietnē. Es zinu, ka ļoti svarīgi iesaistīt uh, pilsoņus mūsu darbā, un es zinu, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas interesējas par šo tiesību aktu priekšlikumu. Mani ļoti priecē tas, ka komisijas pārstāvis arī ir motociklists, un arī referents ir uh, uh motociklists. Tas noteikti palīdz uh, uzlabot šī priekšlikuma kvalitāti. 28. janvārā ir paredzēts, paredzēta šī, paredzēts balsojums, mums ir ārkārtīgi daudz dokumentu, ko mēs varam lasīt, tāpat arī um, interneta mājaslapā tiks ievietoti šie slaidi, ko mēs šodien redzējām, un Vanda Kampkungs gatavos savus priekšlikumus pēc Ziemassvētku brīvdienām. Vēlāk Janvārī mēs noteikti viņu uzklausīsim. Šķiet, ka laika grafiks, kas var ieplānots, ir, no, ir loģisks. Mēs nerunājam par īstenošanas laika grafiku, iespējams, ka nākamajā sanāksmē par to mēs varēsim spriest. Šķiet, ka apstiprināšanas grafiks būs atkarīgs no šī īstenošanas grafika, bet varbūt jūs varētu par to padomāt un pēc konsultācijām informēt arī mūs. Lielas paldies! Tas nozīmē, ka šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Tagad mēs varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, kas arī mūsu pilsoņiem un patērētājiem ir ļoti svarīgs, un te ir runa par produktu vispārējo drošību. Daži no produktiem, kas nav iekļauti šīs direktīvas aptvērumā, piemēram, bērnu motocikli un arī citi ražojumi, ir ietverti patērētāju mm, produktu drošības direktīvā. Tas nozīmē, ka mums ir aptvērta, aptvērti visi ražojumi. Šis uh, ziņojums ir Kristāla Šādemodas pašinstīvas ziņojums, un šeit mēs vēlamies paust savu politisko nostāju attiecībā uz tirgus uzraudzības direktīvu. Mēs šeit runājam par galvenajiem jautājumiem, kas šai komitejai ir svarīgi, un tūlīt došu vārdu arī referentē, lai viņa mums prezentētu savu ziņojuma projektu. Uh, Eh, Korhols kundze ir ēna referente, Kreucer kungs un Rūls kundze. Foks kungs nav klāt, Tramfilīdis kungs ir klāt. Attiecībā uz komisijas redzu, ka ir klāt eh, komisijas pārstāvis. Viņš darbojas pie uzņēmumiem. Vai kāds eh, pārstāvēs arī Sorā kungu, šķiet, ka viņš ir Londonā? Kurš tad pārstāvēs eh, Sanko ģenerāldirektorātu? Šķiet, ka ir kāds ieradies no Sanko. Jā, es vēlējos atvainoties Soro un Maino kunga vārdā. Viņi, diemžēl, ir iesprūduši celsēs stācijā Londonā. Viņiem vajadzēja ierasties no starptautiskās patērētāju tiesība aizsardzības konferences, bet viņi nevarēja atbraukt, lai varētu laicīgi ierasties uz šo sanāksmi. Šķiet, ka ir stāra laikam ir kaut kur iesticis kādā kupenā. Ļoti labi, tad mēs varētu sākt diskusijas. Došu vārdu Šalda Mozes kundzei. Herr Forman, og selvom vi ikke er mange tilbage... Paldies. Lai gan mēs neesam pietiekamā skaitā, tomēr es ceru, ka daudz var sekot šīm diskusijām. Es ļoti labi saprotu, ka tulkojums, ziņojuma tulkojums ir pieejams tikai kopš vakardienas. Es tomēr ceru, ka lielākā daļa ir saņēmuši vismaz angļu valodas versiju un to ir varējuši arī izlasīt un iepazīties ar to. Jautājums, protams, rodās par to, kāpēc vispār šāds iniciatīvas ziņojums par produktu drošību ir nepieciešams. Mums ir jau direktīva un ir ļoti pilnībā skaidrs, ka Tāpat kā iepriekš, tas būs svarīgs jautājums, lai pārliecinātos, ka pilsoņi saņem drošus produktus. Šajā komitejā pirms kāda laika mēs jau iesniedzām ziņojumu, kurš liecināja, ka tirgus pāraudzība Eiropas Savienības valstīs nefunkcionā pietiekami labi. 2008. gadā notika šāda pārbauda, un šie dati tā liecina. Komisija bija plānojis pārstrādāt šo direktīvu par, pār, par produktu drošību, un būtu mums jāparaugās, kas ir tas, ko varam darīt, kas būtu uzlabojams, kur varam ieviest stingrākus noteikumus. Šāda nepieciešamība pastāv. Un runa ir arī par to, kā kopējais tirgus varēs tikt attīstīts tālāk. Un kā mēs tirgus pāraudzības sistēmu turpmāk varēsim kontrolēt un pārbaudīt, jo ir ļoti svarīgi un izšķirīgi, ja mēs vēlamies stiprināt kopējo tirgu, tad ir jāstiprina arī tas, kas dotu drošību patērētājiem, proti, lai viņi varētu iepirkt drošus produktus. Un tas pats attiecas arī uz direktīvu un vispārējiem kontrolas mehānismiem. Finanšu krīze nav arguments, lai ieviestu stingrākus pasākums. Ir svarīgi, ka mēs neizmantotu šo krīzes situāciju, lai apgalvotu, ka ir nepieciešami stingrāki kritēriji, noteikumi. Ir svarīgi tomēr drošu tirgu radīt un drošus apstākļus patērētājiem, un tāpēc viņi būtu pat motivēti iepirkt vairāk. Bet par ko tad ir runa šajā projektā, ziņojuma projektā? Es uzskatu, ka tirgus pāraudzības likums varētu darboties labāk un koordinētāk vismaz iestādes uz to norāda, tāpat arī komisija, visi uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot šo situāciju, un tāpēc es ierosinu izstrādāt kopīgu ietvaru tirgus kontrolai, vienalga vai tas būtu jaunajā ietvarā vai citādā veidā, jo šis vispārējais mehānisms ir jāiekļauj vienā noteiktā juridiskā kontekstā un ietverā. Es esmu pārliecināta, ka mums ir jānorāda, ka ir nepieciešams vairāk līdzekļu arī no dalību valstu puses, gan finanšu līdzekļu, gan arī personālīs, lai šī tirgus pāraudzība funkcionētu labi un efektīvi. Ir svarīgi veikt pārbaudas, produktu pārbaudas un testēšanas. Mums ir nepieciešams to veikt arvien vairāk, pat ja esam finanšu krīzes situācijā. Vienlaikus vēlos ierosināt, ka komisija varētu ierosināt dalību valstīm izveidot īpašu datu bāzi, un ka tas būtu obligāts pasākums, ja pilsoņi saskars ar kādiem nedrošiem produktiem, ka par to varētu informēt un šādā veidā apkopot datus. Tādā veidā arī noteikt, kur būtu nepieciešami striktāki pasākumi, kādas likumdošanas izmaiņas vai tam līdzīgas lietas un tādā veidā nodrošināt lielāku drošību un izvairīties no negadījumiem. Es to saku tāpēc, ka zinu, un mēs visi zinām, ka ir bijušas problēmas Eiropā ar bērniem, piemēram, aizskaru auklas, kuras bērni ir izmantojuši un tādā veidā pakārušies bet mēs zinām, ka 12 mēnešu laikā arī, piemēram, Anglijā 12, 7 bērni šādā veidā ir gājuši bojā. Tā, tā ir liela problēma, un šie dati ir jāapkopo. Šāda datu bāze varētu palīdzēt mums šajā ziņā un sniegt vairāk informācijas attiecībā uz tiem aspektiem, kur būtu nepieciešami jau noteikti likumdošanas pasākumi. Bet runa nav tikai par tirgus pāraudzību, kas ir jāuzlabo. Es ierosinu arī, jeb aicinu komisiju doties tālāk uz priešu un izstrādāt produktu drošības direktīvu. Un proti tāpēc, ka ir svarīgi lai mēs šo jautājumu risinātu. Un svarīgi ir pievērsties saturam un vērst uzmanību uz dažādiem nepieciešamiem uzlabojumiem. Kopumā ir svarīgi saskaņot definīcijas, koordinēt prasības ekonomikas jomai šī jaunā likumdošanas ietvara, š, ietvaros un pārstrādāt arī attiecīgo direktīvu. Tas pats attiecas arī uz izsakojamības kritērijiem. Arī tie ir svarīgi un ir minēti dokumentā, jo arī tie vēl nav iekļauti šajā direktīvā. Un vēl vairāki konkrēti un specifiski aspekti, kas ir uzlabojumi tieši drošības jomā. Piemēram, es ierosinu apdomāt, vai mēs nevarētu atrast definīciju produktiem, kas ir domāti bērniem. Ne tieši spēļu mantas vai rotaļlietas, bet kādi produkti, kas ir īpaši saistīti ar drošības aspektiem, pasākumiem, vai tā būtu krāsa, vai forma, vai citi aspekti. Arī tas ir būtisks jautājums, un, manuprāt, te vajadzētu atrast labus kritērijus. Tā varētu būt definīcija, tātad, ko nozīmē produkts, kas ir domāts bērniem, un kādi ir šie drošības kritēriji, kādiem šis produkts ir pakļauts. Ir arī virkne trūkumu pastāvošajā likumdošanā, vai kāds produkts, kuru izmanto patērētājs, vai tas ir iekļauts šajā direktīvā, vai kā tas ir īsti noteikts. Tādējādi rodas zināma neskaidrība un dažas nepilnības arī par tām ir jādiskutē. Un visbeidzot, mans ierosinājums ir noteikt, lai jaunu produktu ražotājs līdz produkta laišanai tirgū varētu, ka viņam jāuzrāda ir pārbaudas rezultāti. Un ja pastāv kāds risks, piemēram, kā jau es minēju par šiem aizskariem un aizskaru auklām, te nu būtu nepieciešams zināms brīdinājums, kas būtu pievienots produktam, ja precei, proti attiecībā uz to, ka šo preci ir jāizmanto uzmanīgi. Ja to varētu atrisināt pirms produkts tiek laists tirgūt, Tas būtu ļoti nepieciešams. Un vēl par steidzamības pasākumiem. Ja kāds produkts ir bīstams, patreizējā direktīvā ir paredzēts ārkārtas gadījumi vai procedūras, bet problēma ir tā, ka tie attiec tikai uz vidēja termiņa pasākumiem. Un bet svarīgi ir, lai šis produkts vispār nenotā, nenonāktu tirgū. Ir svarīgi, lai mēs izsakojamības kritērijus analizētu rūpīgāk, lai redzētu, kādā veidā un formā jaunas tehnoloģijas varētu ieviest šim konkrētajam mērķim, piemēram, noteikta čipkarte attiecīgajam produktam. jāņem vērā arī privātās sfēras problemātika, un tomēr mums ir jāpārliecinās un jāzina, kā to varētu darīt, lai šādi pasākumi netiktu pārkāpi vai noteikumi netiktu pārkāpi. Ir arī citi elementi, kas ir svarīgi. Rapeks jautājums, tā ir laba sistēma, tomēr šī sistēma var tikt uzlabota un ir virkne interesenti, kuri saka, viņi vēlētos vairāk informācijas iegūt, kas tiek minēta rapeks ietveros. Un esmu pārliecināta, ka lielāka atklātība būtu nepieciešama, lai varētu izsekot gadījumos, ja, piemēram, kāds produkts tiek uzskatīts par bīstamu. Un tāpat arī lai varētu izvērtēt visus citus minētos kritēriju un kā arī varētu mācīties no pieļautajām kļūdām. Tāpēc ir būtiski rāpeks ietveros koncentrēties uz tiem produktiem, kas ie, e, tirgu ienāk no trešajām valstīm. Tā ir liela problēma, to mēs zinām, īpaši attiecībā uz precēm, kas tiek ievestas no Ķīnas, uh, tām ir ļoti grūti izsekot, izsekot līdz ražotājiem, tāpēc ir ļoti būtiski izveidot tādu sistēmu, kas palīdzētu to nodrošināt. Mēs tādā veidā varētu uzlabot arī labāku saskari un e, komunikāciju ar Ķīnu. Tas nenozīmē, ka mēs gribam noraidīt šīs preces, kas ie, tiek ievestas no trešajām valstīm, bet vajag nodrošināt šo izsakojamību. Būtu vēl virkni citu jautājumu, par kuriem vēlētos pastāstīt, bet labprāt dzirdētu arī komentārus no ēnu referentiem. Un tomēr jāsaka, ka ir svarīgi pārstrādāt šo direktīvu. Mēs vienmēr varēsim atrast labākus risinājumus, lai aizsargātu mūsu patērētājs, un nav šaubu, ka mēs vienlaikus varēsim stiprināt tirgus pāraudzības mehānismus un tāpat arī ieviest jaunas metodas. Termiņš, kas ir paredzēts grozījuma iesniegšanai, ir 14. decembris. Tas nozīmē 14 dienu laikā. Turklāt janvāra beigās, 25. un 26. janvārī, šis ziņojums tiks prezentēts un par to arī notiks balsošana. Es jau tagad priecājos, ka varēšu uzklausīt dažādas komentārus un arī grozījumu priekšlikumus. Priekšsēdētāja kungam vēlos vienlaiks arī sacīt, ka vēlētāji priecājas par to, ka mēs mēģinām atrast jeb paust savu nostāju par šo direktīvu un ka mēs aktīvi pie šīm direktīvām strādājam attiecīgajās komitejās. Un tā ir būtiska lieta. Paldies! Well, I wasn't uh, claiming that. Es jau neapgalvoju, ka mēs bijām vienīgā komiteja, kas nodarbojas par patērētājiem. Tas bija vairāk tāds vispārīgs dabas jautājums. Ir ļoti labi, ja mums ir tik daudz šādu iniciatīvu, un tieši jums vēlos pateikties par šo lielisko konstruktīvo ziņojumu. Tagad došu vārdu ēnu referētiem. Mrs. Koharlands, Kreutzmans, Rīla un Foksa kungs. Kops kundze lūdzu. Liels paldies! Vēlos pateikties Šaldemos kundzei, kas skar vissvarīgākos jautājumus. Tirgus uzraudzības efektivitāte ir ļoti būtisks jautājums. Un fakts ir tāds, ka tirgus uzraudzība nedarbojas labi visās dalībvalstīs. valstīs Turklāt ņemot vērā ekonomisko situāciju, kur nepieciešams daudz vairāk ieguldījumu tirgus uzraudzībai, tā nav iespēja dalībvalstī. Tieši tāpēc mums vajadzētu arī apspriest, kādai ir jābūt komisijas lomai nākotnē un vai tirgus uzraudzību mēs varētu padarīt efektīvāku, palielinot komisijas lomu. Lielāka koordinācija starp nacionālajām tirgus uzraudzības varas iestādēm un uh, Eh, skaidrāk noteikti noteikumi, noteikti uzla uzlabot šo efektivitāti. Mums ir jādomā par saskaņotiem patērētāju produktiem un nesaskaņotiem patērētāju produktiem, un to vajadzētu apskatīt vienā tiesību aktā par tirgus uzraudzību. Sadarbības starp Ķīnu un Eiropas Savienību attiecībā uz uh, produktu drošību arī ir ļoti būtiska. Tā tas ir norādīts INTA komitejas ziņojumā. Tāpat arī ir jādomā par redaktu izsekojamību, taču mēs nedrīkstam uzspiest vienu tehnisku risinājumu visiem uzņēmumiem un visām produktu kategorijām. Vēl kāds jautājums, ko es vēlētos pieminēt, ir, eh, kā mēs definēsim tādus produktus, kas eh, piesaista bērnu uzmanību. Es uzskatu, ka šī definīcija ir ļoti būtiska un to vajadzētu noteikti labi pārdomāt. Bērnu drošība, protams, ir ļoti svarīga un mums vajadzētu uh, tikt galā ar trūkumiem rotaļlietu drošības direktīvā, taču mēs nedrīkstam aizmirst uh, samērīgumu un vecāku atbildību, domājot par to, ko mēs iekļaušam šajā definīcijā un kā praksē rīkosimies ar šādiem produktiem. Mums ir jāizvairās no šķēršļiem, ar ko mēs varētu ierobežot uh, dizaineru radošo dzirksti. Attiecībā uz datubāzi mums ir jādomā, no kurienes šī informācija nāks, ko mēs drīkstēsim tur publicēt un uh, kāda būs saikne ar citām datubāzēm. Lielas paldies Korholas kundzei, tagad Kreutzmana kungam vārds. Da. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka atsevišķās dalībvalstis ir atbildīgs par tirgus uzraucību. Un runāt par Vāciju, tās ir pavalstis, tātad vēl sīkāk sadrumstalotāka sistēma. Un tas šo situāciju padara tik sarežģītu. Kad tiek ievākta informācija, tad var konstatēt, ka dalībvalstīs tirgus uzraudzība tiek īstenot ļoti dažādi un arī ļoti dažādi resursi tiek dot rīdzībā šai uzraudzībai. Ir dalība valsts, kas pret to atteicas tā netik formāli un viegli, un ir dalībvalsts, kas ļoti norūpēs par šo jautājumu. Un tad, kad es uzdodu jautājumu komisāram, tad vienmēr saņem atbildi, ka tās ir dalībvalsts, un tas jau neko nenodod. Tad, kad produkti atrodas atsevišķajās dalībvalsts, tad jau ir pienācis pārāk vēls laika posms. Tādēļ man radies priekšlikums pārdomāt, vai mēs pastiprināti neveicētu izmantot iekšējā tirgus ārējās robežas. Mums ir tāda institūcija kā Frontex, kur dalībvalstis atbalsta tās dalībvalsts, kur šeit visvairāk ir saistīts, kur bēgļi ierodas, izmantot jūras ceļus, un tādējādi tiek parādīta daļa solidaritātes starp tām dalībvalstīm un tām dalībvalstīm, starp tām dalībvalstīm, kuras ir visvairāk skarts un tām, kas nav. Un es domāju, ka mēs varētu darboties līdzīgi runāt par tirgus uzraudzību. Proti mums ir tādas ostas kā Rotterdama, Hamburga, Dženova. Uh, kurus eh, visvairāk ietekmē importētās preces, un ja mēs šīm jūras ostām, šīm valstīm sniegt palīdzību attiecībā uz, nesniegt palīdzību attiecībā uz šo tirgus uzraudzību, tas nebūtu solidari, solidāri. Varbūt mums vajadzētu runāt par kopēju koordināciju, par muitu un uh, tirgus uzraudzības iestāšu sadarbību, atbalstītu valstu, muitnieku uh, apmācību, apkopot arī jaunāko zinātnisko informāciju un informāciju dalību valstīs par jaunākajām pieejamām tehnoloģijām. Visi šie punkti un tika arī pieminēti referentes ziņojumā, kā arī ārkārtas palīdzības. Piekrīt ļoti daudziem šiem priekšlikumiem un uzskat, ka ir labs pamats. Taču ir pāris komentāru attiecībās produktu drošumu Nezinu, vai mums ir nepieciešams speciāls normas attiecībā uz rotaļlietām. Jums jau ir rotaļlietu direktīva, un ja ir kādi trūkumi, tad ar to ir, protams, jāstrādā, bet vai mēs panāksim konkrētu definīciju produktiem, kas attiecas uz bērniem, nu, tas būs ļoti sarežģīti, un es šaubos, vai to varēsim panākt. Turklāt mums ir nepieciešams arī riska izvērtēšana. Uh, Taču ne jau šajā sākuma posmā, jo mēs tik visu laiku runājam, ka nevēlam noslogot MVU. Vēlos noskaidrot vienu. Tirgu nedrīkst nokļūst neviens produkts, kas ir uh, kaitīgs un kaitē patērētājiem. Amerikāņi ir vēl plašāku sirdi. Viņiem ir iespējams kolektīvās sūdzības, kur pastāv lielāks briesmas, ja tiek uh, kaitīgi produkti novesti tirgū, tad ir par to jāmaksā Tātad tāda ir šī situācija. Taču, ja mēs uzliekam šādu obligātu riska izvērtēšanas analīzi šajā sākuma posmā, nu tad šādamos kundze lielie uzņēmumi varēs viegli ar to rīkoties, viņiem ir gan resursi, gan finanšu, gan personāla jomā un maziem vidējo uzņēmumi, tad iespējams saskarsies ar lielām problēmām. Līdzīgi arī runājot par pārtikas uh, imitātiem. Ir pāris punkti, kur mēs vēlamies iesniegt eh, grozījums, taču principā šis eh, paziņojums ir lielisks attiecībā uz tirgus uzraudzību, un par to, ar to mums arī ir jāstrādā. Jūs pieminat arī metodas, kas ir jāizmanto jaunākās iespējas attiecībā uz tipu noteikšanu un tā tālāk. Uh, jo šobrīd tirgos mums ir tik daudz produktu, un mums ir nepieciešams izsakot šiem produktiem, ja kaut kas notiek. Tiešām lielisks pamats ir izstrādāts, un mēs varētu vēl diskutēt par pāris jautājumiem, vai tos papildināt. Turklāt mēs nedrīkstam komisijai atņemt tās uzdevums un pienākums, kur vienkārši pasaka, tas ir dalībvalstu ziņā, uh, Taču, ja dalībvalstīm nav pietiekam daudz finanšu personāla resursu, tad pasaka, nu nekas, tad mēs ar neko nevaram darīt. Nav jēgas izstrādāt jaunas direktīvas un regulas, ja neviens tās neievēro. Un ja importētāji cenšas apiet mūsu standarts un izmantot mūsu trūkums, viņi ļoti labi zina, kur viņi var importēt savus produktus, kur kontrols nav tik stingras, un kad šie produkti ir ievest Eiropas iekšējā tirgū, tad beigās ir ļoti grūti šos viltotos produktus vai sliktos, kaitīgos produktus, kas neatbilst mūsu standartiem, atrast un arī attiecīgi uzlikt sodus par tiem. Paldies! Uh, so, um, I think Mr. Fox then. Šķiet, ka nākamais vēlēs izteikties Foksa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlētos pateikties Šaldemozes kundzei par visu aptverošo pieeju, kādu viņa ir izmantojusi gatavojot šo ziņojumu. Tās rezultātā mums ir ļoti līdzsvarots un pārdomāts ziņojums. Es vēlētos komentēt piekto punktu, kur ir runāts par parāk prakses apmaiņu. Uh, Es pilnībā piekrītu Šaldemozes kundzei. Dažās dalību valstīs ir efektīvāk tirkus uzraudzības mehānismi nekā citās, un eh, parāku prakses apmaiņa ļautu nodrošināt labāku efektivitāti uzraudzībai, kā arī ļautu labāk atklāt eh, pārkāpumus vienotajā tirgū. Es pilnībā atbalstu priekšlikumu apvienot eh, vispārējo produktu drošības direktīvu ar tirgus uzraudzības pasākumiem. Manuprāt, tas nodrošinātu mm, vienkāršību un skaidrību. Tagad runāšu par produktiem, kas piesaist bērnu uzmanību. Es piekrītu referentes pieejai, taču ir jāsaka, ka man ir jāpiekrīt arī Korholas kundzei Kreutzmann kungam, kuri teica, ka no iriskā viedokļa to būtu grūti sasniegt. Varbūt efektīvāka pieeja būtu izstrādāt konkrētus standartus kurus pēc tam varētu vienkāršāk grozīt, ja tas būtu vajadzīgs. Nevis eh, censties rast juridisku definīciju, kuru uh, grozīt būtu ārkārtīgi grūti un laikietilpīgi. Jebkurā gadījumā, es domāju, pirms tiks pieņemts lēmums, mums ir vajadzīgs kopējais ziņojums, kuru gatavos procef. Tagad 21. punkts - piekļuve uh, būtiskajai informācijai. Kopumā izklausās, ka tā ir laba doma, bet varbūt referentes kundze varētu mums pastāstīt, vai viņa ir saņēmusi juristu atzinumus no juridiskā dienesta attiecībā uz uh, komerciālās, uh, uz komerc uh, noslēpumu problēmām. Tātad vai no juridiskā viedokļa viss ir kārtībā un mēs varam turpināt strādāt? par standartizācijas procedūras jautājumu. Piekrītu, ka tai vajadzētu būt vienkāršākai, bet es šaubos, vai Eiropas parlamenta iekļaušana šajās pārbaudēs ne, nepievienos vēl vienu birokrātijas līmeni un līdz ar to lielāku kavēšanos. Manuprāt, tas tā varētu būt, bet mūsu mērķis taču ir efektīvāka standartizācijas procedūra. Priekšādētāji, liels paldies! Man tas būtu viss, ko es vēlējos teikt, un vēlreiz paldies Šaldi Mozes kundzei. Paldies Foksa kungam. Eh, deputāti, kas vēl, vēlas izteikties, ir Švāba kungs un Gebhārs kundze. Švāba kungs, lūdzu jums vārds. Liels paldies priekšsēdētāji arī no manas puses, protams, liels paldies Šaldemozes kundzei un ēnu referentai. Korolot, korolai par šo efektīvo darbu un sagatavošanos diskusiju. Un es domāju, kā jau teica kolēģi, šajā ziņojumā ļoti daudz labas idejas. Sākumā vēlos pievērsties jautājumam par to, kas ir pašreizējā risku izvērtēšanas analīze attiecībā uz šiem patēriņu punktiem. Un no 20 līdz 23. punktam saistībā ar APEX sistēmu ir novērojams pieaugums, un Šaldemovs kundze runā īpaši par no nu, Ķīnas importētiem produktiem. Es neesmu iepazinies ar pēdējo statistiku, taču esmu dzirdējis no iesaistītiem uzņēmumiem, ka ir pieaugums par ziņojumiem no dažādām atsevišķām dalībvalstīm. Un mūsu, manuprāt, būtu interesanti uh, saņemt izvērtējumu no pēdējās rapeks pētījuma, kur tiktu pateikts arī no kurām dalību valstīm ir šis pieaugums, kā tās var izskaidrot un vai tas ir saistīts ar to, ka ir jaunas briesmas, jauni riskanti produkti, vai arī tas vairāk saistīts ar to, ka palēnām šī muitas uzraudzība sāk strādāt daudz labāk. Un es nevaru to tā vienkārši izskaidrot, kā tas viss notiek. Es gribētu dzirdēt skaidrojums, tāpat kā Kreutzmann un Foks kungi. Mums, protams, ir jādara pilnīgi viss, lai produktu drošība Eiropas iekšējā tirgu tiktu nodrošināta. Tātad jautājums ir, kāda ir šī riska analīze, kas ir ļoti būtiski. Otkārt, to jau pieminēja Kreutzmann kungs, cik lielā mērā būtu iespējams uh, tos produktus, kurus piesaista bērni, definēt ārpus uh, rotaļlietu direktīvas. Vēlos pateikties Šaldemos skundzei, ka mēs abi kopā izteicām mutisku priešlikumu par jauno rotālajā direktīva un par ķimikāliju robežvērtībām, un es domāju, vai mēs nevarētu šeit kaut ko paredzēt rotālietu direktīvā, vai šeit var kaut ko uzlabot, ja ir konkrēti produkti. Nu, tad, kad silasīju šo ziņojumu, tad es redzēju, ka iespējams, ka nākotnē mans dēls ieinteresēsies par motoru zāģiem, taču es nezinu, vai tos var uh, definēt kā šos child appealing products, tātad tāds, kas piesaista bērnu uzmanību. Nu, šeit ļoti grūti atrast uh, šādas robežas. Taču es domāju, ka mēs varēsim paveikt labu darbu, balstoties uz jūsu iesākto. Paldies! Um, Paldies, Gebhards kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies Kristofs Šaldemovs kundzei par lielisko ziņojumu projektu, kuru iesniedzāt, un tas aplūko arī ļoti dažādus jautājumus, kas ir īpaši būtiski, īpaši attiecībā uz produktu drošību. Mani iespaidoja arī tas, ko Kreutzmann kungs teica, es nekad no jums nebiju sagaidījis, ka jūs izteikt argumentu kolektīvajām sūdzībām, kā jūs to darījāt. Tad, tad Kreutzmann kungs no zāles kaut ko saka, kas nav dzirdams, un Gebhards kungs saka, ka šis arguments tika teikts par virzienā attiecībā uz kolektīvajām sūdzībām, proti attiecībā uz produktu drošību ASV, kur ir pieejams spiediens, izmantojot šīs kolektīvās sūdzības. Es domāju, ka tas ir ļoti jauki. Paldies, Kreutzmann kungs. Tas noteikti mūsu darbu padara aizraujošāk. Taču, manuprāt, ļoti svarīgs ir jautājums bērni. Šeit īpaši vēlos uzslavēt Kristēls paveikto. Viņa savā priekšlikuma projektā nerunā par pašām rotaļlietām, jo par to jau runā rotaļlietas direktīva, un tur šis jautājums ir atrisināts, bet runa ir par tiem produktiem, kas atrodas bērnu tuvumā, kurus bērni varētu uzskatīt par interesantiem un kuri daļēji ir tika izslēgti no rotēlietu direktīvas, kaut gan tie, šie produkti ir paredzēti bērniem, kaut arī nav rotēlietas, un attiecībā uz šādiem projektiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, un tas mums tiešām ir jādara. Un šeit es nerunāju par Švāba kunga dēla interesi par motorzāģi, bet gan par šķiltavām, kas izskatās kā Mickey Mouse, Mickey Pele vai citi produkti, kuri bērniem ir interesanti, taču nav paredzēti bērniem. Un kā lai mēs rīkojamies ar šādiem jautājumiem? Zinu, ka produktu drošības direktīvā vairāk jautājumu ir atrisināti, taču pateicoties RAPEX mēs zinām, ka ir vēl problēmas šajā jomā un ka mums ir jānodarbojas ar šiem jautājumiem. Un runājot par RAPEX, es vienmēr aplūkoju RAPEX, jo Tas ir ļoti interesanti. 80% no produktiem ir rotaļlietas, un lielākoties no Ķīnas. Tad vairākums nāk no Ķīnas. Taču pamanīja to, ka tie produkti, kuri nenāk no Ķīnas vai Āzijas, ir produkti, kas nāk no Eiropas Savienības iekšienes. Un tas rada tādus jautājumus, kāda ir uzņēmuma atbildība attiecībā uz drošību pret cilvēkiem, jo tas, ko Rapeks min, tas ir tas, kas neatbilst drošības noteikumiem, bet gan tādu produktu, kas tiem neatbilst. Tad mums ir jādomā, kā lai mēs rīkojamies ne tikai uz produktu importu, bet arī attiecībā uz tiem produktiem, kur tiek saražot Eiropas Savienības iekšienē. Un šeit tirgus uzraudzības jautājums ir būtisks, kā arī tas, kā mēs varam parūpēties, lai šādi produkti vispār nenokļūtu tirgū. Par to mums ir jādomā. šeit mums eh, citām politiskajām grupām vajadzēja atturēties runāt par CE marķējumu, lai Šaldumās kundze varētu šādu ziņojumu izstrādāt, taču es atļaušos runāt par šo jautājumu. Kā mēs šo zīmi, kas nav drošības zīme, varētu kaut kad nākotnē izveidot šādu drošības apliecināšanas zīmes, ko mēs varētu arī paļauties. Paldies! Right. Does anyone else? Um... Vai vēl kāds vēlas izteikties? Gebhards kundze un Kreutzmana kungs šķiet ir iekrimuši diskusijā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Gebhards kundze, Kreutzmana kungs, jums vajadzētu būt uzmanīgiem, jo viņa uzrauga šos jautājumus. Vai vēl kāds vēlas runāt? Ja nē, tad es izteikšu īsu komentāru. Manuprāt, ir ļoti svarīgi atcerēties par Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbību. Kā jūs zināt, man eh, bija tā priekšrocība, ka mani uzaicināja piedalīties trīspusējā samitā. Un eh, pavisam drīz jūs saņemsiet arī izklāstu par šo sanāksmi. Es uzskatu, ka eh, šeit ir saskatāmi lieli uzlabojumi. Mums vajadzētu pastiprināt sadarbību šajā jomā, it īpaši informācijas apmaiņas jomā, par ko jūs jau runājāt. Tajā pašā laikā mēs varētu atgādināt, ka uh, tika organizēts arī seminārs, kurā es piedalījos, un pat uh, tur mēs runājām ar Ķīnas uzņēmējiem par uh, produktu radīšanu. Ir jāatcerās, ka ir jāievieš dažādas uh, kvalitātes kontrolas sistēmas ne tikai dizaina posmā, bet arī ražošanas posmā. Ķīnai ir jāuzņemas atbildība par to, lai visā piegādes posmā tiktu nodrošināta uh, kvalitāte. Tāpat ir jādomā arī par uh, saikni ar ASV patērētāju aizsardzības komiteju. Šķiet, ka uh, šīs komitejas priekšsēdētājs ir ļoti ieinteresēts sadarboties ar mūsu komiteju. Tagad es došu vārdu komisijas pārstāvjiem paust savas domas. Sāksim ar uh, Brigmanas kundzi un pēc tam Bondričeka kungs. Lūdzu, Brigmanas kundze. Paldies! Priekšsēdētāji, es vēlētos nedaudz parunāt par tirgus uzraudzību. Kā jūs zināt, esmu atbildīga par regulu 765, kur ir runa par tirgus uzraudzību. Mēs ļoti apsveicam ziņojumu, ko gatavoja Šaudmozes kundze. Uzskatām, ka tas ir patiešām labs ziņojums. Tajā ir ietverts ļoti daudz interesantu un pozitīvu priekšlikumu par to, kā uzlabot eh, tirgus uzraudzības īstenošanu. Tāpat arī šeit ir iekļautas labas norādes par to, kā labāk koordinēt tirgus uzraudzības pasākumus. Protams, ka te ir runa par dalībvalstu varas iestāžu darbu, bet arī komisijai ir liela loma dažādu aktivitāšu koordinēšanā. Mēs vēlētos uh, nodrošināt, lai komisija šo savu lomu pilda nopietni. Jau tagad mēs ļoti nopietni darbojamies pie šiem jautājumiem, mēs labi apzināmies jūsu priekšlikumu par paraugu prakses apmaiņas ar dalību valstīm. Jūs runājāt arī par kopīgu darbu. Jā, mēs esam ļoti priecīgi lasot šīs rindas, jo tieši pie tā paša mēs pašlaik strādājam kopīgi ar tirgus uzraudzības iestādi. Ir interesanti redzēt, ka pašas dalībvalstis ir lūgušas komisijai rīkoties šajā jomā. Dalībvalstis ir sapratušas, ka koordinācija ir vajad, vajadzīga. Koordinācija dalībvalstu līmenī ir ļoti svarīga gan tirgus uzraudzības iestādēm, gan arī jānorošina koordinācija starp dažādu dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm un muitas iestādēm. Tas nozīmē, ka ir uh, jāveic liels saskaņošanas darbs, ir vajadzīgi kopīgi instrumenti, kas ļautu piemērot noteikumus vienādi. Pašlaik notiek liels darbs pie šiem jautājumiem. Mēs noteikti iedziļināsimies dažādos sīkumos, un jebkurā gadījumā es atbalstu visus jūsu secinājumus par tirgus uzraudzību. It īpaši es vēlētos teikt, ka jūsu aicinājums veidot viendabīgāku tiesisko ietveru tirgus uzraudzībai krita dzirdīgās ausīs. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un mēs vēlamies to apsveikt. Uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs solis, kā varētu nodrošināt saskaņotību, un to pieprasa visi, gan operatori, gan patērētāji, gan dalībvalstis. valstis. Uzskatām, ka šis priekšlikums ir ļoti labs. Paldies! Paldies! Vondričeka kungam vārds. Labvakar! Vēlētos pateikties Šādamozes kundzei par šo labo ziņojumu. Savu kolēģu vārdā no Enterprise ģenerāla direktorāta vēlētos paust, ka mums ir vajadzīga lielāka koordinācija iekšējā tirgus struktūrā. Mēs cieši sadarbojamies ar šīs komitejas deputātiem un mēs ņemam vērā visu šo tik svarīgo ieguldījumu attiecībā uz produktu drošības direktīvas pārskatīšanu, un mēs noteikti gatavosim arī savu izvērtējumu ziņojumu. Paldies! Lielas paldies! Paldies, ka sniedzat sniedz savu atbalstu un izrādat interesi. Vai referentē ir kas sakāms noslēgumā? Šķiet, ka jūs jau gribēja, jūs jau arī pastāstījāt par laika grafiku, bet vai jums ir kas cits vēl sakāms? Sieksnīgs paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies par jūsu komentāriem! Mēs daudzus jautājumus esam izdiskutējuši, un neesmu nemaz pārsteigta, ka ir dažādas problēmas, kādas vēl arvien pastāv tieši attiecībā uz šo jautājumu, un īpaši attiecībā uz produktiem, kas var piesaistīt bērnu uzmanību. Te nu ir lietas, par kurām vēl būs jāvienojas. Bet nu pavisam īsi attiecībā uz komentāriem, kas izskanēja. Man šķiet pozitīvi, uh, un labi, ja tiek iesniegti grozījumi, mēs noteikti varēsim atrast labus risinājumus. Foksa kungam attiecībā uz 21. punktu - nē, juridiskajos dienestos. Es nemēģināju no viņiem dabūt kādu informāciju. Tas arī varbūt nav gluži mērķis, jeb eh, tas, kas man būtu jādara, sastādot šādu iniciatīvu ziņojumu, bet uh, tas arī ir zināmā mērā komisijas ziņā atrast risinājumu, kas arī juridiski būtu precīzs un labs, bet detaļas būs jāprecizē pēc tam, vai tas vispār ir iespējams vai nē. Attiecībā uz datu bāzi. Es tiešām varētu iedomāties, ka dalība valstis, ja tāda datu bāze tiek izveidota, apkopotu dažādu informāciju par negadījumiem, kā tehniski tas varētu izskatīties. Nu, šai ziņā var būt dažādi risinājumi, kādi var būt dažādās dalību valstīs, tie var būt atšķirīgi un tad varētu izvēlēties labāko, bet man šķiet svarīgi, ka ja mums ir vienotais tirgus, tad mums ir nepieciešams arī vienotais tirgus informācijai, lai varētu noteikt, kādas briesmas, kādi draudi kādās vietās pastāv, bet es principā atguv, saprotu, ka ir zināms atbalsts un ka varēs tikt sastādīts galīgais ziņojums, kas varētu būt noderīgs Eiropas Savienībai kopumā, ja viņi pārstrādās šo direktīvu. Case, think, uh... Jā, noteikti tā arī būs. Šķiet, jūs jau dzirdējāt atbildi no komisijas, un uh, Tieši tāpēc arī pētījums ir jāveic tagad, jo tas ir daļa no mūsu darba. Lielas paldies, ka sagatavojāt šo ziņojumu. Laika grafiks mums ir zināms, tad mēs gaidīsim grozījumus un izskatīsim ziņojumu vēlreiz janvārī. Tagad vēlētos pievērsties nākamajam darbu kārtības punktam, un tas ir e, Kreutzmana pirmais atzinums. Viņam šodien ir daudz darba. Es sapratu, Kreuzman kungs, ka jūs kļūsiet arī par liberāļu koordinātoru, vai tā ir taisnība? Vai mēs varam jūs sveikt arī šajā jautājumā, ne tikai par to, ka jūs tik aktīvi iesaistaties atzinumu gatavošanā šo pēcpusdienu? Tad, tad pirmais jūsu atzinums ir rūpniecības politika globalizācijas laikmetā. Tas ir ka Jānī kunga ziņojums, viņš ieradās mūsu komitejā pirms divām nedēļām. Man ir liels prieks tagad dot jums vārdu, iepazīstināt ar savu atzinumu. Divi īsi komentāri. Vēlos sacīt, ka vāciskais tulkojums ir diezgan slikts, dažas lietas tur nesaskan, bet mēs darīsim visu, lai šis tulkojums tiktu pārstrādāts. Un otrā lieta - viss, kas ir minēts ziņojumā, uh, Es necentos iekļaut visu, kas jau itrē minēts. Es galvenais, ko vēlējos panākt, sniegt tādu kā papildinājumu. Ir, protams, grozījumi, priekšlikumu grozījumiem, tiem varēs daļai piekrist, daļai tos varēs norādīt, bet divi, trīs komentāri, kurus vēlos izteikt. Mans priekšlikums ir jums visiem pieejams. Es jau minēju, ka uh, Vācija ir zināms veiksmes stāsts tieši sociālās ekonomikas jomā, un mēs varam atsaukties uz šo lietu, domājot par rūpniecības politiku. Mums ir nepieciešama konkurētspēja, mums ir nepieciešama ilgspējīga eh, rūpniecības politika, mums tā kopumā ir vispār nepieciešama, lai mēs izdzīvotu. Tādējādi mēs varēsim radīt jaunas darba vietas, uz, saglabāt darba vietas. Un varēsim veicināt arī labklājību ciedzīvotāju vidū Eiropā. Svarīgs jautājums ir, lai ietver noteikumu saskanētu. Mums ir nepieciešama harmonizācija, kas veicinātu efektivitāti, ir nepieciešams eh, daž, dažādi citi aspekti. Lielāka efektivitāte, tirgus, kas tiek uzraudzīts un nepieciešams, ko jau es minēju, ir arī mazie un vidējie uzņēmumi, jo tie ir mūsu balsts kopējai in, rūpniecības politikai Eiropā. To nedrīkstam aizmirst. Tie ir piegādātāji, tie veido lielos uzņēmumus, kas uh, virza rūpniecības politiku ar saviem jauninājumiem, inovācijām, ar lētiem produktiem. Un mazie un vidējie uzņēmumi ir arī tie, kuriem ir iespēja uh, dažādas inovācijas ieviest. Mums ir inovācijas nepieciešams, mums ir jaunas, e, nepieciešams ietvars tehnoloģijām. To varētu darīt vienkārši. Elektromobilitāte ir patreiz tāds moderns vārds, tomēr ir atšķirība. Vai tas ir e, Ķīnā, vai tas tiek ieviests Ķīnā lielās pilsētās, vai, piemēram, līdzenumā, piemēram, Amerikā, kur nepieciešams 2-3 stundas, lai nokļūtu savā darba vietā. Un tur nepietiks tikai ar bateriju darbinām transporta līdzekļi, mums nepieciešami dažādi uzlabojumi būs šādās situācijās, lai veicinātu šo efektivitāti kopumā. Gan dīze, gan uh, benzīna izmantošanas jomās. Tāpēc te neitrālas tehnoloģijas ir nepieciešams. lai netikt izšķiest arī resursi. Vēlos uzsvērt arī sociālo partnerību. Tas ir modelis, kas ir piemērots pēc ekonomiskās krīzes. Arī to aspektu mēs dažkārt aizmirstam. Es domāju par Vāciju, IGBC un tāpat arī darba devēja apvienības pastāv un bez sociālās partnerības vispār nebūtu iespējams pārvarēt ekonomisko krīzi. Tie ir dažādi instrumenti, kas ir bijuši veiksmīgi Vācijā, piemēram, īsā termiņa darba vietas, kas arī bijušas iespējams tikai pateicoties sociālajai partnerībai. Un mērķis, proti, ir tieši pārvarēt krīzi un Varbūt valsts palīdzība var mazināt šīs problēmas, bet sociālā partnerība ir svarīga un bez tās krīzi mēs nepārvarēsim. Ir jāuzmanās arī attiecībā uz visiem priekšstiem, kas pastāv Eiropas Savienībā, lai tos ievērot, lai tie netiktu ignorēti. Mēs varam paskatīties tikai kopumā uz Eiropas situāciju un tāpat arī Vācijas rūpniecības nozara ir tā, ka 60% eksportu nodrošina Eiropā Mums ir nepieciešami produkti, kas ir konkurētspējīgi mūsu vietē, vienotajā tirgū. Tie ir dažādi ierosinājumi, kas mums būtu jāņem vērā mūsu komitejā. Thank you very much. Um... Paldies. Ieruna par ainu referentiem, tad šķiet, ka runās Kephārds kundze, Dekampus kundzes vārdā. Te Kampus kundz? Nē, es atvainojos, te Kampus kundz runās pati. Um, uh, Mr. Juvāna, sorry, Mr. Juvāna speaking for Mr. Abad. And, um... Juvāna kungs runās Abās kunga vārdā. Rūs kundz nav klāt. Nevienu citu arī neredzu. Tad sāksim ar Gekhardas kundzi. Okay, ich dachte, dass... Jā, es domāju, ka ēnu referents no tautas pārtīs grupas uzsāks šo sarunu, bet labi, es arī varu sākt. Paldies, Kreutzmann kungs, par jūsu ziņojumu. Es to lasīju nevis vācu valodā, bet franču valodā, tāpēc es nezinu, vai man bija pareizā versija, vai nebija pareizā versija, vai pareizais tulkums, vai nē. Tāpēc es to atstāšu malā, bet vispirms vēlējos De Campus kungam izteikt atvainošanos, ka viņš nevarēja ierasties. Uh, viņa vietā atvainoties. Viņš ir iesniedzis vairākus grozījumus kopā ar Tautas partijas grupas ēnu referentu, un jūs noteikti nebrīnīsieties, ka mēs neesam gluži uz šīs pašas, šī paša ceļa. Mēs nevaram pieņemt gluži šādu teksta versiju. Tas, protams, nosaka ka, un runā par sociālo tirgus ekonomiku Bet kas tekstā ir minēts, nav gluži sociālā tirgus ekonomika, tā ir vienkārši tirgus ekonomika. Mūsuprāt, tas var būt diezgan sarežģīti un grūti pieņemt teksta versiju, kāds tas ir šobrīd. Ir viens grozījums, kur esmu iesniegus, un es ļoti ceru, ka jūs pieņemsiet šo grozījumu, Mēs negribam runāt tikai par konkurētspēju Eiropas Savienības vienotajā tirgu vai globālajā pasaulē. Tas ir jāsasaista ar ilgtspējīgu attīstību, izaugsmi. Ar ilgtspējīgu attīstību, attīstību es domāju ne tikai produktus vai rūpniecību kā tādu, kas būtu ilgtspējīga, bet arī intereses, kas ir darba ņēmēju un darba devēju intereses. Arī tās ir jāņem vērā. Arī šīs jomas ir svarīgas, tātad globāla pieeja un ne tikai ekonomiska rakstura pieeja. Vēl kāda lieta. Ir arī grozījums, kuru iesniedzis Korejā kungs un Abērts kungs. Šajos grozījumos vēlreiz tiek akcentēts, ka Eiropas rūpniecības politika būtu jāfokusē, jākoncentrē uz šiem jautājumiem, lai tie tiešām sniegtu labumu pilsoņiem, tātad ne tikai ekonomikai, bet tieši cilvēkiem. Galileo pronteks, projekts, tāpat arī citi projekti tiek minēti kā piemērs. Es domāju, ka tas ir arī ļoti svarīgi, jo arī šajā jomā pilsoņiem tiek kāds labums, ja šie projekti tiks turpināti. Un tas ir tas, kā mēs varam izrādīt savas bažas par klientiem, par pilsoņiem, ja to tā var teikt. Arī tad, ja jūs runāsiet par sociālo partnerību, par to, ka ir nepieciešams izmantot šo aspektu. Vismaz nu, tur vajadzētu šo jautājumu pārdomāt. Ja jūs to minat kā vienīgo, ka tie ir jāuzklausa, un tikai viņi var radīt šos noteikumus, kas mums ir nepieciešami, lai varētu pārvarēt ekonomikas finanšu krīzi, kas patreiz pastāv, un ka tas varētu būt labākais risinājums. Man šķiet, nu, man žēl, bet es nevaru īsti piekrist šim formulējumam. Uh, un arī Korēda Kampuskungs. Mūsuprāt, valsts iesaistītībai arī būtu jābūt pieminētai. Jo krīze visnopietnākā ir tajās valstīs, kur ir šī eh, situācija, visvairāk novērojam, un tas ir tas aspekts, kas mums nepieciešams rūpniecības politikā. Thank you very much. Um, uh, Mr. Jupin, I apologize for not. Župā kungs, es uh, neatzinu jūsu statusu, kaut kā jūs pārstāvat lielāko grupu šeit. Yes, jūs. Paldies! Es vispirms vēlos atvainoties, kā abas kunga vietā, kurš nevarēja ierasties, bet man ir labi zinām arī šie jautājumu. Nu, ilgāku laiku rūpniecība kā vārds bija gluži kā lamu vārds, jo daudz kas šī ziņā tika uzskatīts kā kaut kas tāds, kas ir saistīts tikai ar pakalpojumiem. Paldies Dievam, šobrīd pastāv daudz partneru rūpniecības uzņēmumu Eiropas Savienībā. Un mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka rūpniecība palīdz radīt daudz darba vietas. Un, protams, mēs arī zinām, ka ja rūpniecības uzņēmums atstāja Eiropas telpu, tad tiek zaudēta zinātība un viņi neatgriezīsies vairs atpakaļ. Uh, Francijā mēs arvien vēl būvējam atomstacijas. Jo tā ir ļoti svarīga joma, šī tirgus joma ir traucēta šobrīd, un patreiz Normandijā tiek būvēts viens šāds spēkstacija. Bet problēma ir tā, mums ir nepieciešams nepieciešami speciālisti, pieredzējuši speciālisti. Agrāk speciālisti bija pietiekams skaits, bet šobrīd mēs redzam, kāds risks pastāv, ja rūpniecības uzņēmumi atstāja Eiropas telpu. Tas ir svarīgs jautājums. Vēlos runāt arī par licencēm, par tirgus aizsardzību. Šis ir svarīgs aspekts. Vairāk kārt ir sacīts, ka tie, kas var šādus izgudrojumus pieteikt, ka tiem būtu jāturpina šādi darboties un pārējiem vienkārši jāturpina līdzi. Bet svarīgākais ir, ka mēs pārdomājam, kādi palīgi līdzekļi varētu tikt izmantoti konkurētspējas veicināšanai, proti pārāk bieži mums šī pretrunība ir jāatstāj, jāatsakās no tās. Un mēs tiešām gribētu, lai pastāvētu apmaiņa, rūpniecisko preču apmaiņa arī apusēji. Tas nozīmē, ja mēs iepērkam kādus rūpniecības produktus, tad noteiktiem aspektiem ir jātiek ievērotiem, piemēram, emisijas, normatīvi, tāpat arī darba ņēmēja aizsardzība un citi. Pasaule nav tā vieta, kur visi viens otru mīl, kur nav šī konkurence. Es arī negribu atbalstīt protekcionismu, bet gribu sacīt, ka mēs nedrīkstam palikt naivi, Mums ir jāaizsargā mūsu rūpniecības joma, lai tā mūs neatstātu. Um... Paldies, Žuvāna kungs. Tā kā mums ir atlicis mazliet laika, es arī gribētu izteikt pāris komentāru. Tad, kad ir runa par šāda veida atzinumiem, tad uh, vienmēr ir jādomā, kā mēs varētu dot savu pievienoto vērtību. Kreutzmann kungs, jūs runājāt par to, ka valsts varas iestādēm vajadzētu panākt, lai sabiedrība akceptē jaunās tehnoloģijas, pamatojoties, protams, uz zinātniskiem argumentiem. Es uzskatu, ka valsts iepirkuma nozīme uh, novatoriskuma stimulēšanā noteikti ir pietiekami augstu jāno, jānovērtē. Galu galā tieši pie tā arī darbojas mūsu komiteja un es arī iesniegšu grozījumu par šo jautājumu savas grupas vārdā. Es gribēju nedaudz papildināt arī Žovāna kunga teikto par svarīgākajām sistēmām un infrastruktūru, kas ir vajadzīga, lai mēs varētu atbalstīt ražojošu rūpniecisku ekonomiku. Ir dažādi jautājumi, kas ir saistīti ar globālā un iekšējā tirgus funkcionēšanu. Pirmais ir jādomā par izēvielu pieejamību. Uh, Mēs zinām, ka pašlaik parādās dažādas problēmas par dažādu konkrētu izēvielu iegūšanu, lai varētu ražot uh, digitālus produktus. Tāpat arī ir jādomā par uh, dažādiem metāliem, retajiem metāliem, uh, kas ir vajadzīgi sakausējumu ražošanai. Es uzskatu, ka mums vajadzētu likt uzsvaru uz šiem punktiem. Galu galā Tā ir daļa no mūsu ieguldījuma. Tāpat arī mums vajadzētu identificēt vairākas grūtības, kuras, manuprāt, vēl nav atrasinātas. Tāpēc, ka ir trūkumi vidas aizsardzības likumdošanā. Šeit ir runa par atkritumu pārstrādi. Te ir runa par um, atkritumu pārvadāšanu, par atkritumu maksimālu izmantošanu, un tas um, rūpniecības sektora nākotnē būs ļoti svarīgi. Galu galā mēs saskarsimies ar izēvielu trūkumu. Ja mēs runājam par tādiem elementiem kā alamīnijas, tad es pagājušajā nedēļā tikos ar lielu uh, alumīnija pārstrādātāju uzņēmumu, un jāatcerās, ka alumīnijas ir izēviela, un tieši tāpēc ir Un tā kā alumīnijas ir ļoti nepieciešams, lai varētu ražot vieglus izstrādājumus, tad, piemēram, ir vajadzīgi vismaz 80% no alumīnija, lai varētu ražot šādas ierīces. Mums vēlāk būs jādomā par ilgspējīgāku ražošanu. Ja mēs pieprasām kaut ko tādu, tad mums ir jādomā par pārvadājumiem, par atkritumu pārstrādi, par atkritumu rūpniecību kopumā. Ir jāatcerās, ka rūpnieciskā ražošana ir ciklisks process. Šo argumentu mums vajadzēs bieži paturēt prātā. Es eh, domāju, ka politiski būtu noderīgi pieturēties pie šī argumenta. Jūs pieminējāt arī MVU, bet ir ļoti būtiski uzsvērt arī to, ka katrā ražojošā nozarē ir vesela piegādātāja ķēde, kas sākas ar izēvielām, tur var būt iesaistīta MVU, tad būt arī lielāka uzņēmuma, un beigās mēs nonākam pie gala produkta. Nodrošināt piegādas ķēdes eh, nepārtrauktu kvalitāti ir ļoti svarīgi tā, lai galīgais ražotājs būtu aktīvs Eiropā, un eh, es uzskatu, ka to mums noteikti vajadzētu uzsvērt šo MVU spējas strādāt un izmantot vienotā tirgus priekšrocības, iespējams sadarboties savā starpā, dotu iespēju radīt kvalitatīvāku, labāku gala produktu. Tas nozīmē, ka mēs varētu sadarboties mm, vienotā tirgus ietveros. Tas nozīmē, ka mēs neļautu vienam uzņēmumam stagnēt savā tirgu, mēs dotu tam labākas iespējas strādāt. Es uzskatu, ka mūsu komiteja varētu piedāvāt pievienoto vērtību šajā sakarībā. Es ceru, ka mani ieteikumi jums noderēja, ka jūs varētu tos uh, likt klāt jau savam labajam sagatavotajam pamatam. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Es uh, gribēju dot vārdu komisijai, un pēc tam jūs varēsiet dot uh, savu kopsavilkumu. Kris Elants ir eh, industriālās konkurētspējas politikas eh, nodaļas vadītāja vietnieks no DG Enterprise. Varbūt viņam ir kādi komentāri, un varbūt viņš mums varētu pastāstīt arī par aktuālāko informāciju par šo komisijas iniciatīvu. Lielas paldies, Malkom, ka uzaicinājāt mūs izteikties. Mēs ļoti augstu vērtējam to, ka IMCO ir devis lielu ieguldījumu šī ziņojuma gatavošanā par rūpniecības politiku. Jāsaka, ka kopumā jūsu ieteikumi, ko esmu lasījis, un arī šīs debates, ko šodien uzklausīju, iet pareizajā virzienā. Tas viss atbilst mūsu paziņojumā paustajam un arī konkurētspējas padomas secinājumiem, kas eh, tiks pieņemti 10. decembrī. Vēlētos pieminēt dažus punktus par to, ko dzirdēju. Pirmkārt, šis paziņojums, kā jau Žuvēnkungs teica, ir ļoti nozīmīgs. Manuprāt, pirmo reizi pēc ilgāka laika esam saņēmuši norādi, ka komisija redz rūpniecības lomu daudz pozitīvākā gaismā. Tas ir ļoti svarīgi pašreizējā uh, ekonomiskās un finanšu krīzes periodā. Ir jāatcerās par ekonomikas izaugsmes modeļiem, par dažādiem izaugsmes modeļiem. Un eh, ir jāatcerās, ka rūpniecības nozare ir ļoti atšķirīga no tās nozares, kāda pastāvēja pirms 20-30 gadiem. Uzlabojot eh, produktivitāti ražošanas nozarē, mēs uzlabojam arī pakāpojumu nozares stāvokli, darba vietas un arī palielinām tēriņus par dažādām patēriņu precēm. Tas ir ļoti būtiski ekonomikai. Ir arī ļoti svarīgi, ka parlaments ir atzinis šādu tendenci nozīmīgumu. Uzskatu, ka šī komiteja varētu spēlēt ļoti nozīmīgu lomu vienotā tirgus popularizēšanā. Mēs apsveicam ieteikumus, ko izvirzīja priekšsēdētājs par izēvielām, par valsts iepirkumu un atkritumiem. Šīs visas jomas ir ļoti svarīgas, un jūs komitejai ir sava kompetence šajā jomā. Protams, ir arī citas jomas, kuras jūs varētu izskatīt, kura jūs varētu pārdomāt, vai jums nav kaut kas piebilstams. No šīm jomām es gribētu izcelt trīs. Tās mums jau ir pilnīgi skaidras. Pirmā attiecas uz novatoriskumu. Jūs pieminējāt uh, galvenās tehnoloģijas un nepieciešamību pēc galvenajām tehnoloģijām. Mēs ļoti apsveicam to, ka varas iestādēm vajadzētu veicināt pozitīvāku sabiedrības viedokli par jaunajām tehnoloģijām un izdot arī attiecīgus tiesību aktus. Šķiet, ka augsta līmeņa grupā, kur mēs runājām par šajām tehnoloģijām, atklājās vajadzība pēc šādām tehnoloģijām, atklājās vajadzība sagatavot jaunus tiesību aktus un standartus, lai šīs tehnoloģijas varētu nokļūt tirgu pēc iespējas ātrāk, tieši tad, kad tās ir vajadzīgas. Tāpat arī ir jānodrošina vienotais tirgus šādām tehnoloģijām. Protams, ka tas ir ārkārtīgi būtiski mūsu rūpniecības konkurētspējai. Ir pilnīgi skaidrs, ka šīs jaunās tehnoloģijas nodrošina dažādas priekšrocības gan mazākiem, gan lielākiem uzņēmumiem, ļauj šiem uzņēmumiem saglabāt savu konkurētspēju globālajā ekonomikā. Varbūt jūs varētu ņemt šo aspektu vērā. Otra joma, kas man arī liekas būtiska, bet kas nav tikus pieminēta, bet kurai ir piešķirta liela nozīme mūsu paziņojumā, ir standartizācija un standarti. Eiropas Savienībā darbojas standartizācijas sistēma. Šī sistēma darbojas visnotaļ labi, bet Šo sistēmu mēs noteikti vēlamies uzlabot. Mēs vēlamies panākt, lai standarti stātos spēkā laicīgi, lai tie tiktu izstrādāti tādās jomās, kas ir svarīgas mūsu konkurētspējai, tādās jomās, kas ir svarīgas sabiedrības izaicinājumu pārvarēšanai, piemēram, klimata pārmaiņas. Mēs uzskatām, ka šī joma ir ļoti svarīga. Mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajos jautājumos. Šī joma, kā jau es minēju, ir svarīga tādā ziņā, ka Eiropas Savienība nevienmēr rīkojas pietiekami ātri. Trešā joma, ko mēs pieminam savā paziņojumā attiecībā uz vienoto tirgu, ir pieminēta arī šeit. Te ir runa par vienotā tirgus īstenošanu. Un saistībā ar vienotā tirgus īstenošanu, izmantojot šo preču pakotni, parādās liels potenciāls. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka tirgus uzraudzības iestādes un muitas iestādes sadarbojas savā starpā, Tādā veidā vienotais tirgus kļūst spēcīgāks, un tādas problēmas kā eh, produktu viltošana tiks risinātas daudz vienkāršāk. Šīs jomas, manuprāt, ir svarīgas jūsu komitejai, un iespējams, ka šos jautājumus jūs varētu arī eh, detalizētāk izskatīt. Šos komentārus izteicu pamatojoties uz ieteikumiem, Jūsu ieteikumi, manuprāt, ir izcili, mēs tos apsveicam. Un jūsu kolēģis teiktie komentāri arī mums šķiet labi. Mēs uzskatām, ka šos ieteikumus, protams, var arī uzlabot. Bet tas, ko es minēju, varbūt īpaši attiecas uz jūsu komiteju. Jūs varētu pārdomāt manis teikto. Liels paldies, liels paldies par jūsu uzmundrinājumu. Tagad dod vārdu Kraitsmanu kungam. Jūs dzirdējāt daudz jaunu ideju no komisijas. Jā, liels paldies. Man bija tikai viena problēma vairāk, ka tas nedrīkst būt. Tā ir tā problēma, un Gebhards kundze šeit runāja par uh, citiem grozījumiem. Tādēļ es esmu tiešām pateicīgs par to, ka Langas kundzes ziņojumā ir sociālie jautājumi. Es tiešām esmu ļoti pateicīgs par visu, ko jūs teicāt, un Malkam mēs noteikti varam paņemt visus grozījumus un iekļaut tos šeit, nekas nevar tikt atšķirts. Taču tas, ko Gepards kundze minēja, tas jau nav tik traģiski. Tas viss tiešām ir aplūkots ziņojumā, un tā bija arī problēma. Vairāk man nekas netika iedots. Un man līdzstrādnieki tagad pierakstīja visu, ko jūs ierosināt, un tas, ko teica Malkoms vai Žiberts. Nu, šeit nav nekāda atšķirība. Mēs nevaram tā teikt, ka mēs kaut ko izņemsim un kaut ko ieliksim atkal tā vietā. Un, ja tas vēl ir iespējams, tad es, protams, kaut ko iekļaušu. Mums ir 1. decembris, jūs zinām, kāds ir mūsu laika grafiks, tātad grozījumu iesniegšanas gala termiņš 12. decembris, tad janvārī mēs diskutēsim un viss. Tātad šeit nav nekādu problēmu starp uh, un iebildumu starp komisiju, maniem kolēģiem, varbūt ir mazliet neizpratnes starp Gerhards kundzi, bet Švāb kungs. Mm, runājot par šiem grozījumiem, varētu jums piekrist. Nu, būs ļoti interesanti, kāds būs balsojums beigās. Lielas paldies par visiem ierosinājumiem, bet, kā jau teicu, vispirms, ka sistēma ir jāmaina. Uh, lai varētu kaut ko vairāk ierakstīt, jo man vienkārši netika dot vieta. No, I think the idea, yeah. the, um, the idea of the opinion process, Mr. Kreutzmann, is you have to be very concise. Uh, ideja par uh, šiem grozījumiem ir tāda, ka jums ir jābūt vienkārši ļoti konkrētam un noteiktam. Pārējie var vienkārši iesniegt savus ieteikumus. Es uh, ceru, ka jūs būsiet apkopojušos ieteikumus pēc uh, komitejas sanāksmes un jums būs arī daudz eh, darāmā pa Ziemassvētkiem, bet cerams, ka jūs to neņemsiet ļaunā. Es redzu, ka starp koordinatoriem parādās vēl dzīvīgāka viedokļa apmaiņa, tas noteikti dos daudz labu rezultātu. Tagad pievērsīsimies jūsu otrajam projektam, tas ir turisms. Mums eh, bija viedokļa apmaiņa par eh, komisijas dokumentu, tur bija runa par jaunu politisko ietveru turismam. Komī kundze ir vicepriekšsēdētāja, vai Lui arī ir ieradies, jā, Lui Grehs arī ir klāt, Haidī nav, Karjakos arī ir klāt, Salvīnī kungs ir klāt, nē, viņa nav klāt, Kreutzmanu kungs. Ko jūs domājat par komisijas priekšlikumu? Vai klāt ir Tudīnī kundze? Nē, bet jebkurā ja gadījumā mums ir pārstāvis no Enterprise ģenerāla direktorāta. Kreutzmana kungs, ko jūs domājat par šo ietveru? Paldies, priekšsēdētāji. Esmu strādājis Landāvas falcā turisma jomā un konstatēju, ka ir ļoti grūti, ka reģioni nevar tikt apvienoti. Piemēram, viens reģions vēlas vienu ceļu, viens vēlas savas reklāmas, un neviens negrib sēdēt vienā vienotā Eiropas mājā. Tas ir jauks uzdevums. Nu, man ir pāris pārdomas šajā ziņā. Pirmais punkts, ko komisija nepiemina, tas ir no robežām brīvs turisms. Un šeit mums jādomā ne tikai par uh, fiziski ierobežotiem cilvēkiem vai vecākiem cilvēkiem, uh, Tā ir nākotnes iespēja, ko vajadzētu izmantot. Otrais punkts, ka mums ir jāizvēlās integrēta pieeja, ka jāsasaista turisms ar citām politikas un ekonomikas nozerēm. Nu, nacionālā ziņā vismaz mana pieredze ir tāda, ka turisms netiek aplūkots kā šāds šķērs jautājums. Šeit jāņem vērā arī geogrāfiskais aspekts turisma jomā, turklāt arī tas, ka mums ir pārāk maz apmācību un pārāk maz darbinieku. Īpaši arī demogrāfiskais stāvoklis mums ir nepieciešami arī vecāki cilvēki, kuri varētu iesaistīties šajā nozarē. Mums ir nepieciešama arī profesionāls apmācības, mums ir jāstiprina uh, Eiropas pilsonības sajūta, un mēs um, pārobežu turismu varam ar to veicināt dažādus uh, valstu šķēršojušus uh, pārgājienu maršrutu, paveicina sadarbības starp dažādajām iesaistītajām pusēm. Mēs jāest turpina izstrādāt interneta portāli. Ir ļoti dažādas interneta vietnes nacionālā līmenī, uz kurām varētu norādīt šis kopējs Eiropas portāls. Un mēs varētu arī īstenot kopīgas reklāmas pasākumus. Es vēlos runāt par to, kā Eiropas tēls vai Eiropas brends varētu tikt parādīts uz āru pasaulē šādas idejas runājot par turismu Eiropā un Eiropas parlamentā. Paldies! Well, thank you very much indeed. Um... Patiešām liels paldies! Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Kas viņiem ir sakāms, kas būtu vēl jāiekļauj jūsu ziņojumā? Komī kundze. Tingo. Liels paldies, priekšsēdētāji! Turisms ir vien, noteikti viens no svarīgākajiem uh, sektoriem, kuru Eiropas Savienībai ir jāaizsargā. Eiropa ir viens no svarīgākajiem ceļojuma mērķim pasaulē, un ja tas tā ir, tad mums ir jāizstrādā arī attiecīgi priekšlikumi, un tos jau, manuprāt, referents arī noformulēja. Pasaules ekonomiskā krīze, ja to tā var teikt, ir radījusi 6,5 līdz pat 8% samazinājumu turisma jomā, un mums ir jānodarbojas ar šo fenomenu. Ir jācenšas harmonizēt sistēmas, proti viesnīcu klasifikāciju sistematizēšanu. Mums ir nepieciešama vienota Eiropas zīme viesnīcu kategorijām. Tas ir ļoti būtiski turismam. Līdz šim mums nacionālos līmeņos bija ļoti dažādas kategorijas, klasifikācija ļoti dažādām prasībām. E tirdzniecība un kvalitātes e, zīmols Kolēģis Arijas jau izteicās, ka būtu nepieciešams konkrēts zīmoks eh, konkrētiem turismu mērķiem, tāds kā kvalitātes zīmoks. Es atbalstītu arī balto sarakstu ceļojuma operatoriem, melno sarakstu es neatbalstītu. Patērētāju aizsardzībai mums vajadzētu tādu kā rapeks sistēmu vai reģistru, kur patērētājs varētu iepazīties ar labākajiem ceļojuma operatoriem. Ceļojuma operatori pieprasa arī nodokļu harmonizāciju, īpaši runājot par restorānu biznesu, ir jāharmonizē pievienotās vērtības nodoklis. Paldies! Kurš nākamais? Līga Rehis, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšlikums uh, reklamēt Eiropu kopumā noteikti ir izcels. Piekrītu arī Kreutzmann kungam, ka ir vajadzīga integrētāka pieeja turismam. Ir jāiesaista visas iesaistīt, ieinteresētās puses un ir jādomā par turismu ietekmi uz uh, citām politikām, piemēram, patērētāja aizsardzība, vīde, uh, produktu drošība un tā tālāk. Viens veids, kā mēs varētu veicināt eh, turismu, norāda uz eh, to, kādu labumu šie ceļotāji var gūt Eiropā. Tas nozīmē, ka pilsoņiem ir eh, jāsaņem uzticama un objektīva informācija, kā arī jānodrošina viņu tiesība aizsardzība. Eiropai vajadzētu veicināt paraugu prakses apmaiņu starp interesētajām pusēm. Tāpat arī ir vajadzīgs eh, stiprināt un paplašināt projektus, kas ļauj veicināt uzņēmējdarbību Eiropā, ir jāveicina Eiropas zīmos, ir jāattīsta Eiropas interneta portāli un galamērķi Eiropā. Lai to izdarītu, komisijai ir jāpiešķir vairāk un drošāki finanšu līdzekļi turismam un turismu politikai. Eiropai ir eh, jāstiprina arī savs galamērķu tirgus, veicinot dažādas tirgus nišas eh, dažādām ceļotāju grupām. Mums ir jādomā par eh, jaunajiem tirgiem Brazīlija, Indija un Ķīna. It īpaši pēc eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir aktīvāk jāiesaistās turismu politikas veidošanā. Mums ir jāievieš jauni pasākumi. Uh, Mums ir jānosaka arī galvenās problēma jomas. Vēl kāds punkts, kur es piekrītu Kreutzmanu kungam, ir digitālā joma. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā vajadzētu ņemt vērā potenciālu un iespējas, ko internets un e-komercija piedāvā turisma nozarē. Uzlabot eh, patērētāju un MVU piekļuvi digitālajiem tirgum, izveidojot vienotu digitālo tirgu, uh, mēs varētu uzlabot Eiropas eh, turisma galamērķu redzamību, mēs varētu reklamēt turismu gan Eiropas Savienības ietvaros, gan ārpus tās, nodrošināt arī patērētāju aizsardzību. Tas būtu viss, kas man ir pašreiz sakāms, bet es piekrītu arī pārējiem punktiem, kas tiks pieminēti attiecībā uz eh, mācībām un standartizāciju turismu nozarē. Lās paldies Līga Rekam, Trenta Filidis kungam vārds. Priekšsēdētāji, De Junga kungs prezentēs eh, arī manu viedokli. Mēs esam abi ēnu referenti. De Junga kungs tātad darīs manā vietā. Paldies, priekšsēdētāji. Es atzīstu turismu ekonomisko nozīmi, it īpaši krīzes apstākļos mums eh, vajadzētu to veicināt. Es ļoti rūpīgi izlasīju komisijas dokumentu, uh, Esmu arī nedaudz uzņēmējs un uzreiz uzdod jautājumu, cik tas mums maksās. Ja mēs šeit ievies, ieviesīsim Eiropas mantojuma zīmi, mēs domājam par dažādiem zīmoliem. Mēs gatavojam arī novērošanas tīklu, mēs domājam par Eiropas kvalitatīvā turisma zīmolu. Kas tad to viss darīs un uh, cik daudz eiro tas izmaksās? priekšlikumā par to nekas nav teikts. Manuprāt, eh, šis pasākums varētu izrādīties ļoti dārgs. Ir eh, divi veidi turisti. Pirmais tie, kas eh, vēlas visu dabūt kopā, vēlas nopirkt ceļojumu paketi un vēlas, lai viņu slutina, bet ir arī cita veida turisti. Šajā priekšlikumā es redzu plānu veidu ekonomiku. Mēs vēlamies visu izplānot turistu vietā. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu atstāt mazliet vairāk brīvības un um, spontānu ideju turismu nozarē. Jā, protams, mēs izmantojam digitālo ietveru, taču es negribu maksāt eh, papildus nes cik eh, civili ierēģiem, kuriem eh, nāksies pildīt visus šos priekšlikumus. Jā, es domāju, ka mums vajadzētu noskaidrot, cik tas viss maksās un cik tas ir efektīvi. Nākamais kas īsnībā ir saistīts arī nākamo darba kārtības punktu, tas ir jautājums komisijai. Mums ir uh, turisti, kas ierodas Eiropas Savienībā no citām valstīm, jā, uh, uzsvars ir tieši uz šiem turistiem, es tam piekrītu, taču ir arī tādi turisti, kas ceļo Eiropas Savienības ietveros. Uh, parlamentā mēs esam plaši runājuši par pensijām un pensionēšanās vecumu. Jāatcerās, ka uh, Pavisam nesen cilvēki 55 gadu vecumā um, Eiropā um, nolēma pārcelties vismaz uz pusi no gada uz kādu citu Eiropas Savienības valsti un kļuva par daļu lai, daļai laika iedzīvotājiem šajā valstī. Um, Tāpēc es uzdodu jautājumu, ko domā vecāka gada gājuma cilvēki par turismu. Jā, šis segments varbūt pazudīs eh, turpmākajos gados. Lielas paldies! Tā kā citu ēnu referentu no manas grupas nav klāt, tad es varbūt varētu arī izteikt pāris komentārus. Nezinu, vai mans ēnu referents tam piekrītīs, bet kurā gadījumā nu. Spļaušu tik ārā. Es te gribētu atsaukties uz manu neseno vizīti produktu drošuma samitā. Pasaules ekspo mums bija konference par produktu drošību. Ļoti interesanti bija tas, ka uh, pats svarīgākais no Eiropas puses bija filma par dienu Eiropā. Tur bija daudz kadru, dažādu kadru par to, kas notiek Eiropas pilsētās un reģionos 24 eh, stundu laikā. Manuprāt, šī filma bija ļoti labi sagatavota, bet tā man lika arī padomāt par to, ka turisti, kas ierodas Eiropā, uh, redz ļoti dažādu Eiropu. Un, manuprāt, Eiropas turisma zīmols ir tāds skeptisks. Galu galā cilvēki ierodas Eiropā, lai izbaudītu šo daudzveidību. Mums vajadzētu viņiem ļaut to darīt. Mums vajadzētu viņiem ļaut saskatīt dažādās Eiropas šķautnes. Tieši tāpēc varbūt šāds atsevišķs Eiropas turisma zīmols nemaz nav tik laba ideja. No šīs eh, komitejas viedokļa jāsaka, šis priekšlikums ir tāds vājš. Mēs esam strādājuši pie dažādiem jautājumiem, kas turismam ir ļoti nozīmīgi, taču šajā dokumentā neesmu pamanījis atsauci uz šiem punktiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka pakāpojuma direktīva un tas, ko esam paveikuši, lai atvērtu pārobežu tirgu mazajiem uzņēmumiem, noteikti dotu daudz iespēju turismu uzņēmumiem. Turismu uzņēmumi varētu sadarboties vai arī varētu nodot savas prasmes pāri robežām un varētu to darīt eh, daudz vienkāršāk nekā agrāk. Par to šeit nekas nav teikts. Es uzskatu, ka mums vajadzētu to iekļaut savā atziņā, un es domāju, ka Kreutzmerkungs noteikti piekritīs. Nākamais. Mēs jau zinām no mūsu paveiktā un arī no lūgumrakstu komitejas puses, ka eh, profesionālo kvalifikāciju atzīšana rada visvairāk problēmu tieši turisma nozarē. Tie ir vai nu gīdi, kas eh, nedrīkst darboties citās valstīs, tie ir arī slēpošanas instruktori, tad eh, šīs jomas šeit tiek aptvērtas. Uzskatu, ka to mums noteikti vajadzētu pieminēt. Ir ļoti būtiski atvieglot darbu šajos mazajos, bet ļoti aktīvajos uzņēmumos. Par eh, pārobežu pakāpojumu nodrošināšanu mēs jau zinām, ka uh, pakāpojumu standarti ir ļoti svarīgi uh, dalībvalstīm, lai varētu īstenot pakāpojumu direktīvu. Šķiet, ka pārējie runātāji jau to pieminēja, ka kvalitatīva pakāpojuma zīmols turismu nozarē ir izšķirošs. Jā, varbūt mums nav vienveidīgu zīmolu mm, viesnīcām, bet domājot par šiem jautājumiem, mums vajadzētu veicināt kvalitātes zīmju izveidi un piešķiršanu. Es zinu, ka pastāv dažādi jautājumi videi draudzīgi turisma jomā, ir jādomā par atstātajām oglekļa dioksīdu pēdām, bet tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par drošības ierīcēm. Piemēram, ja jauna ģimene vēlas nopirkt ceļojumu internetā, tad ir grūti saprast, vai peldbaseins tiek apsargāts, vai tur ir uh, kāds, kas eh, rūvējas par drošību. Tāpat arī cilvēkiem ar invaliditāti ir grūti saņemt informāciju par to, vai ir pieejami ratiņkrēsli un tā tālāk. Šī komiteja bieži vien iestājas par ugunsdrošību viesnīcās. Uzskatu, ka šie jautājumi ir sarežģīti, bet tie visi ir svarīgi, lai reklamētu Eiropu kā turisma galamērķi. Vienotajā tirgu cilvēki taču sagaida augstus drošības standārtus un tā tālāk. Mēs visi arī zinām, ka internetā rezervēšana ir ļoti svarīga. Tieši tāpēc šī ceļojuma pakašu direktīva, ko mēs visu laiku gaidām, ir ļoti svarīga. Tas nozīmē, ka ir šeit daudz dažādu lietu, ko vajadzētu iekļaut. Es ceru, ka mums izdosies panākt to, ka turisma nozara Eiropā plaukst un zeļ. Tas noteikti ir mūsu mērķis. Tas būtu viss, ko vēlējos teikt. Čertīnī kungs. Jūs nebijāt klāt, kad es jūs vārdu pieminēju, bet varbūt jums ir kādi komentāri par to, ko jūs dzirdējāt, ko teica referents un arī pārējie kolēģi. Paldies! Atvainojos, ka nokavējos. Apmaldījāmies. Varbūt mums ir labāk jāizliek norādījumi Eiropas parlamentā. Uzrakstiet lūdzu vēstuli birojam. Šodien piedalījāmies trīs sanāksmēs un uh, apmaldījāmies tikai vienreiz, tā kā noteikti nav nemaz tik daudz problēmu. Mums ir ļoti interesanti piedalīties šādās sanāksmēs, uzklausīt dažādus ieteikumus un idejas. Mūsuprāt, eh, mūsu priekšlikums jau ir ļoti visaptverošs un komplicēts. Tie ir iekļautas daudzas dažādas rīcības, taču mēs, protams, saprotam, ka uh, mūsu ietvers varētu ietvert vēl daudzas dažādas iniciatīvas. Protams, ir jāņem vērā arī jaunās kompetences pēc Lisbonas līguma stāšanās spēkā, bet Ir jāatcerās arī, ka mēs nevaram izdarīt visu, piemēram, standārtu harmonizācija, viesnīcu, zvaigžņu piešķiršana, jo galu galā mums ir ierobežots budžets un tā tālāk. Šodien šajās dažādajās sanāksmēs mēs ņēmām vērā visas idejas, kas tika paustas, un mēs noteikti tās izskatīsim savam ieviešanas plānam, kas vēl ar vienu tiek gatavots. Šo plānu mēs gatavojam kopā ar visām iesaistītajām pusēm, gan valsts, gan privātā līmenī. Domāju, ka mēs varētu nedaudz paplašināt pašreizējo plānu. Mēs varētu izmantot arī šīs dienas ieteikumus, taču, manuprāt, vēl īsti nav skaidrības par to, mē, ko tad mēs vēlamies pateikt un Noteikti Eiropas parlamenta darba rezultāti ļaus mums nedaudz izmainīt mūsu galvenos virzienus. Piemēram, šodien tika pieminēts tas, ka cilvēki dodas pensijā mazliet vēlāk nekā agrāk. Mēs vēlamies izmantot dažas no mūsu rīcībām, piemēram, uh, ICT platformu, kas ir iekļautā paziņojumā, lai uzņēmumi sniegtu vairāk informācijas par nākotnes tendencēm. Tādā veidā mēs varētu arī labāk stāties pretī šiem izaicinājumiem. Mēs eh, ņemsim vērā visus jūsu ieteikumus. Liels paldies par jūsu komentāriem. Kreutzmann kungs. Vai jums ir kas sakāms noslēgumā? Uh, šī vienotā viesnīca klasifikācija, to es arī paredzēju darba kārtībā, taču man nācās konstatēt, ka viesnīcu sektors jau brīvprātīgi ir veids šādu klasifikāciju. Protams, visas dalībvalstis nav iesaistījušās, un kolēģis ir teicis, jā, mēs varam iet un teikt, komisija veids standartizāciju, par to ir jāmaksā kādam tas ir jādara un kādam tas ir jāuzrauga. Tādēļ bija tāds atturīgs attiecībā uz klasifikāciju. Ja mēs to pieprasām, tad. Es, protams, gribētu, lai tas notiek brīvprātīgi, uz brīvprātīgas principa. Ja atkal tiek izmantot kopīgā iekšējā platforma, tad klientiem ir jānodrošina arī zinām veida informācija, tam jānotiek klientam draudzīgā veidā un tā tālāk. Un tādā virzienā vajadzētu arī domāt. Taču mums jāatcerās, ja mēs visu kaut ko pieprasam un to iesniedzam komisijai, tad ir nepieciešama arī attiecīgs finansējums. Ā, varbūt tas varētu būt subsidiaritāte. Jā, Malkam, ja cilvēki no Āzijas dodas uz Eiropu, uz Romu, Itāliju, uz Parīzi, uz Londonu, uh, iespējams arī Berlīna, kas būtu skaisti, vai arī viņi grib doties slēpot, nu tad nav jēgas teikt. Nu tāda ir tā Eiropa. Šeit ir jāņem subsidarietāts princips, taču es, protams, atkal ņemšu vērā visu to, kas tika teikts, un es domāju, ka man arī būs vairāk vietas nepieciešams dokumentam un ir iespējams arī vairāk laika. Ir laika grafiks, kur esam izstrādājuši. Uh, Taču, ja komisija saka, ka mums jāatvēl tam vairāk laika, nu, 8. decembris bija viedokļu projekta, bet varbūt, ka mēs varam turpināt darbu līdz janvārim, lai varētu apkopot visu, kas jums pieejams, un tad arī beigās mēs varētu balsot. Vai arī tagad ir spiediens un mums trūkst laika, Mēs gribam, lai mēs šo projektu ar visiem ierosinājumiem varētu izstrādāt līdz pat janvārim. Un 20, 28. februāra būs balsošana. Manuprāt, mums pietiek ar šī tik daudz laika. Paldies. Uh, Transporta komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, noteikti mm, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas balsos tikai 15. vai 16. martā. Uh, Nu, tāda informācija vismaz mēs esam saņēmuši no sekretariāta, un pamatojoties uz šo informāciju, balsājums 28. februārī mm, ir eh, tieši laikā. Tādējādi jūs varēsiet iekļaut arī daudzus mūsu interesētos ieteikumus galīgi atzinumā. Simpson kungs, eh, transporta komitejas mm, priekšsēdētājs noteikti ļaus ir pretimnākošs un noteikti viņam neradīsies nekādas problēmas. Ja vien uh, atbildīgai komitejai nav, kād, nav radušās kādas izmaiņas, tad es domāju, ka mēs varam strādāt saskaņā ar pašreizēju laika grafiku, jo ir daudz dažādu interesantu grozījumu. Tad, tad jautājums ir par to, vai jūs nevarētu sagatavot savu atzinumu mazliet ātrāk. Pašlaik ir mm, atzinuma projekta prezentēšanai paredzēta 25. janvārī, tad ir paredzēts tikai divas dienas grozījuma iesniegšanai kā tur būs ar to tulkošanu un tā tālāk. Varbūt jūs varētu sagatavot savu atziņu mazliet ātrāk. Tādējādi mēs varētu sagudrot ļoti kvalitatīvus, labus grozījumus. Ja man jānosūta atzinums tulkošana jau 8. decembrī, neviens nebūs šeit Ziemassvētku brīvdienu laikā, tāpēc eh, noteikti radīsies problēmas. Es eh, gribētu teikt, ka šis atzinums varētu tikt nosūtīts eh, decembra vidū. Es nezinu, vai neradīsies kādas problēmas. Varbūt varētu pārlikt šo atzinumu projekta nosūtīšanu tulkošanai līdz decembra vidum. Ja jūs varētu uzrakstīt līdz Ziemassvētkiem, tad noteikti tas būtu labi. Jā, mēs ļausim jums eh, ar, par to apspriesties ar sekretariātu, taču 25. janvārī jūs to prezentēsiet komitējiem. Būtu labi, ja mēs šo atziņu būtu saņēmuši jau pirms eh, šī datuma. Ļoti labi. Eh, nākamais atzinums nav Kreutzmann atzinums, tas ir De Jonga atzinums. Un te ir runa par atbilstīgu, noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu. Engelkungs ir klāt. Hannoka kungs nav klāt. Vai Gebhārdas kundze, ko teiks viņu vārdā? Mendes kungs arī nav klāt. Turina kungs arī nav klāt, bet es esmu klāt un es esmu oficiālais ēnu referents pie šī jautājuma. Tagad uh, došu vārdu De Jonga kungam, lai viņš varētu prezentēt savu atzinumu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos īsi. Domāju, ka tas nav pārāk garš atzinums. Esmu jau norādījis eh, komitejā iepriekš, ka, manuprāt, nav prātīgi spriest par pensijām šajā komitejā, jo šķiet, ka eh, diskusijas notiek arī uh, eh, employ komitejā. Taču ir vairāk aspekti, ko uh, mēs varētu apskatīt, eh, kur mūsu komiteja ir atbildīga. Viens ir patērētāja tiesības, un otrais ir pārobežu tiesības, kas ir saistītas ar iekšējo tirgu. Esmu iekļāvis divus galvenos principus, lai cilvēki saprastu, ka mums ir kas sakāms par šiem jautājumiem, proti pensijām ir jābūt eh, atbilstīgām un noturīgām taču uz mums attiecas arī subsidētas princips. Tātad šie principi šeit ir iekļauts vispārēji izvērtēšanai. Ja runa par patērētāju tiesībām, tad pilnīgi skaidrs, ka mēs varam par to spriest. Tad ir jānodrošina caurredzamība patērētājiem, ir jāsaņem visa informācija, tad, kad viņš pieņem lēmumus par eh, individuālo pensiju. Pastāv arī citas schēmas, ir obligātās pensijas schēmas un arī valsts pensijas sistēmas. Uh, taču ir jānodrošina pilnīga caurdzamība un atbilstošas informācijas sniegšana visos gadījumos. Tagad eh, daži punkti par caurdzamību. Tie ir iekļauts arī punkts par MBU. No priekšēdētājies, ja kurā gadījumā sagaidu šādas idejas. Tāpat arī runa par individuāliem pakāpojumu sniedzējiem, kuriem vai nu nav pietiekuši daudz finanšu līdzekļu, vai arī nav piekļuvis adekvātām uh, pensiju sistēmām. Un līdz ar to šiem cilvēkiem pēc tam, kad viņi ir beiguši darbu kā individuālais pakāpojums sniedzējs, vairs nav nekāda finanšu līdzekļu. Līdz ar to dalībvalstīm vajadzētu stiprināt šīs pensiju sistēmu kategorijas. Vēl kāda joma, kas ir ļoti būtiska patērētājiem, bet kas attiecas arī uz pārobežu tiesībām, ir tas, ka cilvēkiem ir jāsaņem informācija par to, vai tie ir devuši savu ieguldījumu pensiju sistēmās vairāk nekā vienā valstī. Tāpēc ir jānodrošina saikne starp dalībvalstu sistēmām Eiropas līmenī. Tas noteikti būtu noderīgi ikvienam. Protams, tas ir ilgtermiņa process, to nevarēs izdarīt eh, jau rīt, taču es uzskatu, ka to būtu vērts pieminēt. Tagad pievērsīsimies pārobežu tiesībām. Galvenā problēma, ar ko mēs saskartos, eh, ir pensiju pārnešana. Tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka šeit ir runa par fiskālo politiku, kur eh, tiek eh, veiktas iemaksas pensijas sistēmā, bet vēlāk pensija netiek saņemta. Tas nozīmē, ka attieksme pret dažādām valstīm nav godīga. Tieši tāpat ir jādomā arī par tiesību aprēķināšanu. Tas attiecas uz pašiem pensiju fondiem. Jautājums ir par to, vai šie pensiju fondi vēlas aprēķināt eh, to, kāda tad ir pensijas vērtība, uz ko cilvēks ir tiesīgs eh, citā pensiju sistēmā. Neiedziļināšos detaļās, taču ir radušās problēmas ar IRP direktīvu. Ir tīpaši runa par pārobežu darbu. Nīderlandē, ja pensiju sistēma citā valstī atšķiras no Nīderlandes pensiju fonda, tad eh, tas varētu, piemēram, attiekties uz lieliem uzņēmumiem ar filiālēm citās valstīs, tad tiek izmantots Nīderlandes pensiju fonds, bet tas netiek uzskatīts par pārobežu darbu Nīderlandes tiesību izpratnē. Līdz ar to vērēsies dažādas problēmas. Citās valstīs uzņēmums pieņem lēmumu par to, vai šeit ir runa par pārobežu darījumiem vai nē. Šādā gadījumā uh, rodas ļoti liels sajukums. Es uzskatu, ka mums uh, vajadzētu domāt arī par individuālā pensiju apdrošināšanu. Vēl ar vienu pastāv šķēršļi tirgu, un eh, tieši tāpēc mēs vēlamies dzirdēt ieteikumus no komisijas, kā tos varētu pārvarēt. Tiešām daudz dažādu ieteikumu, bet ir jāsaka, ka mūsu kompetence tomēr ir ierobežota. Liels paldies, Dejonga kungs, šķiet, ka jūs aptvērāt ļoti daudz punktu un darījāt to īsi un konkrēti ņemot vērā to, ka atzinums ir ierobežots, bet es domāju, ka var šeit vēl uh, iekļaut dažus ieteikumus. Jūs mani nedaudz pārsteidzāt ar IROP, un kā priekšādātājiem man noteikti ir tiesības jautāt, kas tas tāds ir. Direktīva par institūcijām, kas nodrošina pensijas par profesionālu darbu. Tāds bija šis saīsinājums. Labi, tagad pievērsīsimies ēnu referentiem. Engelkungs sāks. Monsieur le Président, je serai bref. Euh, ce que le collègue de Jong a formulé n'appelle. Es izteikšos pavisam īsi attiecībā uz to, ko sacīja Dianga kungs. Nav vairs nepieciešams papildināt un daudz ko citu sacīt, tikai kādas būtiskas lietas. Man radās iespējas, ka viņa interpretācija attiecas uz papildus pensiju sistēmām Francijā, ir kāds īpašs formulējums, kas ir svarīgs. Piemēram, 7. punktā ir minēts, ka pašlaik likumā paredzētās un fondētās pensijas ir pārvietojams tikai teorētiski. Tātad teorētiski tā ir tikai teorija, bet praksē tas īsti nefunkcionē. Tāpēc es vēlētos lūgt papildināt dokumentu ar vienu punktu, ar atsevišķu punktu, lai norādītu uz šo problēmu. Proti aicināt arī uh, atbildīgo komiteju un citus to darīt, tāpat arī ņemot vērā obligātu apdrošināšanu, apdrošināšanas direktīvu. Šajā jomā var būt zināmas problēmas, jo vienotais tirgus te, te netiek nodrošināts. Ja kāds dažādos dzīves posmos ir strādājis dažādās valstīs tādos gadījumos. Es noteikti sagatavošu attiecīgu tekstu priekšlikumu, bet tas varētu būt papildinājums tam, ko Dejanga kungs jau ir minējis un ko viņš ir minējis dokumentā. Pārējais viss ir ļoti labs un precīzi. Paldies! Vēlos atvainoties Denhā Koka pie, kunga vietā, viņš ir citā komitejā šobrīd, kur arī viņam ir jāuzstājas ar runu, viņš iedeva man savu dokumentu, lai es to nolasītu. Es tiešām tā arī darīšu, bet tas ir franču valodā. Runātāji nav ieslēgts mikrofons. es ļoti labi apzinos, un tas ir tikai, ka runa ir tikai par manu atzinumu, ka tas nav dokuments, kas būtu balstīts uz pamatīgu dokumentu, lai mēs nevēlamies atvērt Pandoras lādi, bet tomēr eh, darboties konkrētāk vēlos tikai minēt, ka vispārējie apsvērumi šī daļa ir tik ļoti īsa, formulēta, ka man radās iespējas, ka tomēr varētu būt vairāk saturisku jautājumu un vairāk atstāt vieta šādiem jautājumiem, bet ja mēs zaļās grāmatas terminoloģiju vienkārši pārunājam, kur runa ir par piemērotām pensijām, tad mēs, protams, atsakāmies no tā, ka mums būtu jāaizstāv Eiropas pilsoņu tiesības. Subsidaritātes princips pastāv, un tas nozīmē, ka dalību valstīm ir dota atbildība un arī pilnīga brīvība izveidot savu pensiju sistēmu un to regulēt. Un tomēr pastāv dažādi Eiropas Savienības normatīvi, piemēram, pakalpojuma direktīva, arī šie dokumenti ir svarīgi, bet kas tad ir tas, ko mēs sagaidām no šādas pensiju sistēmas. Īpaši, ja uzticamība netiek nodrošināta, tad skārti tiek nabadzīgākie iedzīvotāji. Mums ir nepieciešama garantija, kas nodrošinātu tiesības visiem. Visiem ir jāsaņem pamatprasības, pamatiesības, kas nodrošinātu viņiem dzīvošanu. Protams, situācijas var būt dažādas, un tās arī jāņem vērā un jāparedz attiecīga elastība, lai ik viens, ņemot vērā viņa karjeru, varētu arī savas vajadzības, varētu pieņemt attiecīgu lēmumu un varētu nodrošināt pensiju. Citā teksta, pārējā teksta daļā. Es nedomāju, ka Janga kungam ir taisnība norādot uz trūkumiem, un viņš aicina komisiju darboties un rīkoties, bet, manuprāt, arī trešais pīlārs vajadzētu to vairāk uzsvērt, jo tas attiec uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kas ir minoritāts arī tie tiek skarti īpaši, ja pensiju fondi, piemēram, tiek likvidēti vai noteikti ir kādas problēmas, tāpat arī individuāli uzkrājumi pensijām. Tas ir būtisks jautājums, bet ne vissvarīgākais, jo patiesībā runa ir par vienotu sistēmu, pārdalīšanas sistēmu, uzkrājumu sistēmu kas varētu būt vienīgā iespēja nodrošināt solidaritāti šajā jomā. Tas ir tik daudz par tekstu, bet principā piekrīt, ka tas ir ļoti eleganti, labi formulēts. Um, so, uh... Jā, man būtu pāris uh, komentāru. Manuprāt, uh, daļa no jautājumiem ir uh, saistīti ar to, ka katrai dalībvalstī ir atšķirīga sistēma rodas arī problēmas ar nodokļiem un nodokļu sistēmu darbību. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas ietekmē cilvēku lēmumus par to, vai viņi ieguldīs savu naudu šajos fondos vai nē. Protams, sas saskaramies arī ar problēmām tad, kad eh, nauda tiek eh, pārsūtīta no vienas valsts uz otru. Jankungam ir taisnība attiecībā uz pensiju sistēmu regulēšanu. Pašlaik mums nav kopējas Eiropas pensiju sistēmu regulēšanas, un es domāju, ka parāk prakses apmaiņa noteikti būtu noderīga. Sākotnējais priekšlikums, ko sagatavoja komisija, uzskatu, ka Šis jautājums par pārobežu tiesībām mums ir ļoti nozīmīgs, jo galu galā mūs interesē cilvēku mobilitāte. Un savstarpēja kvalifikācija atzīšana. Uzskatu, ka šajā sakarībā ir ļoti svarīgi veicināt, lai jaunieši, kas varbūt ir daudz mobilāki un pārvietojas no vienas valsts uz otru, lai izdarot izvēli attiecībā savu karjeru, lai viņiem nerastos um, trūkumi attiecībā uz pensijām. Pašlaik pastāv šādas uh, bāžas, ka uh, mainot darba valsti, bieži vien šīs uh, pensijas pazūd. Funds are making lower returns because of the fact that all pension funds. Un kāpēc tas tā notiek? Jo pensiju fonds atrodas zināmās grūtībās, ņemot vērā, ka dzīves prasības pieaug, dzīves līmeņa un dzīves ilguma prasības. Bet šķiet, ka pensiju vecums tiks palielināts vēl un vēl, un tas nozīmē, ka pensiju sistēma vēl būtu vēl jo vairāk jāņem vērā visi šie izaicinājumi un jāmēģina risināt šie jautājumi. Tas ir tas, kas ir parādīts šajā dokumentā, un tiek uzrādīti arī dažādi aspekti. Uh, kas mūsu komitejai ir ļoti būtiski. Es domāju, ka pagājušo reizi jau tika sacīts un izteikts kāds labs priešlikums, proti, ka īpaši jāņem vērā tie, tā iedzīvotāja daļa, kas ir daudz mobilāki. Un arī tas, ka ir noteikts iedzīvotāju grupas, kas, kurām ir, piemēram, jāpārceļās uz dzīvi citur, lai varētu nodrošināt savu darba karjeru, piemēram, zinātnieki un citi. Bet viņi, protams, paliek Eiropas telpā, tāpēc ir priekšlikums, piemēram, pētnieks un zinātnieks izmantot kā vienu eh, iedzīvotāju grupu pilotprojektam un izveidot īpašu pensiju sistēmu šī, šai iedzīvotāju grupai proti, lai tie iedzīvotāji, kas ir daudz mobilāki, lai viņi netiktu nosodīti un ap, apdalīti. Un tādā veidā viņi varētu arī daudz labāk veicināt pētniecības darbu, kas arī mums ir svarīgi. Tāpēc šis šī lieta varētu tikt ierosināta, un ja mēs varētu grozījumus izsniegt, tas nebūs pavisam aplam. Nu, kā nu referēta, tik daudz no manas puses. Dejang, kungs, vai vēlties vēl kaut ko sacīt? Vai es pareizi visu sapratu? Vai es pareizi esmu visu pateicis? Vai varbūt jūs komisijas vārdā vēlties ko sacīt? Un pēc tam došu vārdu atkal ēnu referentam, lai noslēgtu šo diskusiju raundu. Paldies, priekšādātāji! Paldies par jūsu ieguldījumu, un paldies arī par sagatavoto ziņojumu. Zaļā grāmata tika uzsākta, lai sāktu debates par Eiropas pensiju politikas nākotni. Daudzu iesaistīto pušu viedoklis ir ļoti svarīgs, tieši tāpēc mēs apsveicam uh, IMCO komitejas ziņojumu. Zaļā grāmata tika veidota kā tāda uh, visaptverošā pensiju sistēmas apskatīšana. Mūsu konkrētais mērķis bija paskatīties uz šīm lietām vispārnāt, un tieši tāpēc tika iesaistīti veseli trīs komisāri. Tāpat arī tika iesaistīti dažādi referenti, kas komentēja šo uh, dokumentu. Es nezinu, varbūt manam kolēģim vēl ir kas sakāms, bet, nu, tas bija arī viss ko es varēju pateikt. Paldies! Diona kungs, Dejonga kungs. Iespējams, ka mums ir eh, nedaudz jāparunā par laika grafiku. Mēs balsosim 26. janvārī. Eh, termiņš grozījuma iesniegšana ir 16. decembrī 2012. Tas nozīmē, ka mēs uh, varam nodot savu atzinumu atbildīgajai komitejai, un uh, Rija Omena Roitena ir atbildīga. Vai jums ir kas sakāms noslēgumā? Es uh, vēlējos vienkārši rēģēt uz novērojumiem, kas tika izteikti. Es domāju, ka Engela kungam bija pilnīgi taisnība, kad viņš uh, pieminēja vārdus teorētiski. Es uzskatu, ka man vajadzētu nedaudz uh, ierobežot šī atzinuma apmērus, un grozījumi, manuprāt, manuprāt šajos limitus pārkāpja. Es domāju, ka mēs pie tā varētu eh, strādāt. Eh, mm, Gebhārdas kundzes nos, no, norādījumi. Šie principi, ko es dzirdēju, vispārīgums un taisnīgums, ir eh, ļoti labi. Tos varētu iekļaut Un vienkārši negribēto šeit atvērt eh, Pandoras lādi, kā jau tas eh, tika pieminēts. Ja runa par vispārīgiem eh, vārdiem, tad nav nekādu problēmu, bet ja mēs iedzināsimies detaļās, tad mēs riskējam ar to, ka šeit būs ļoti daudz dažādu grozījumu. Es nevēlos, ka kaut kas tāds tiktu darīts, jo, manuprāt, atbildīgā komiteja neko tādu no mums negaida. Es īsti nesapratu šo domu par eh, trešā pīlāra pensijām. Manuprāt, arī pirmajā un otrajā pīlārā ir pietiekami daudz kas teikts. Bet, jebkurā gadījumā es gaidīšu grozījumus, un mēs paskatīsimies, ko mēs varētu šeit grozīt. Priekšēdētā jūsu uh, pašu ideja par uh, pētniecību izklausās interesanta, bet Es eh, šeit nedaudz bažos par eh, praktiskajām sekām, piemēram, ja ir eh, profesionālā pensija, kas ir obligāta šai kategorijai, kā to varētu saistīt ar Eiropas pensiju. Manuprāt, ka praksē tas izrādīsies sarežģītāk nekā pirmajā brīdī varētu šķist. Jā, es piekrītu šādiem vispārīgajiem novērojumiem, bet, manuprāt, tas pensiju joma ir tāds kā mīna lauks, un mēs varam viegli šeit uh, sagādāt sev problēmas. Bet, jebkurā gadījumā, liels paldies, un es labprāt saņemšu šos grozījumus rakstveidā. Liels paldies, es redzu, ka Vaņoka kungs mums ir pievienojies. Mēs eh, dzirdējām jūs ieguldījumu jau no Gebhārdas kundzes puses, nezinu, vai jums kas piebilstams, bet, jebkurā gadījumā, paldies par jūsu darbu pie dokumenta. Esmu pārliecināts, ka De Jonga kungs eh, labprāt eh, saņems jūsu grozījumus. Jums ir kas sakāms? Nē, ļoti labi. Es vienkārši vēlējos mm,